the meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people could sit. Tātad, ja viss varētu ieņemt vietas, tad mēs varētu turpināt darbu. Varam turpināt darbu, balsojot par prospektu, jeb uh, Latviju publiskās piedāvošanas direktīvu. Balsojums būs kolēģi balsojums. Vai visi varētu lūdzu ap, apsēsties? Mans mikrofons ir ieslēgts jau, vai jūs visi man dzirdat lūdzu? Nu, citā cīm redzot var dzirdēt. Es domāju, ka vienkārši pārāk daudz cilvēku šobrīd vēl runā. Right. We are voting on the uh, prospect. Tātad mēs balsosim par vērtpapīru publisko piedāvājumu. F kompromiss, kas par? Pret? Atturs? Pieņems. Deviņdesmit ceturtais grozījums par? Pret? atturs pieņemts. 16. par pret atturs pieņemts. G kompromiss par pret atturs pieņemts. Tālāk 98. ir atsaukts. 29. par pret atturs pieņemts noraidīts. 18. par pret atturs pieņemts. 100. par pret atturs noraidīts. 101. par pret atturs pieņemts. 102. ir atsaukts 19. par pret atturs pieņemts pieņemts. 103. un 104. identiski par pret atturs. Man šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 103. un 104. grozījumu, kas ir identiski. Sākam balsot, kolēģi. Vai viss nav balsojuši? Es esmu aizstājēji. Es nezinu, vai, mēs, vai man balsot vai nē. Vai jums ir jūsu kartiņa? Jā, jā, jā, man ir kartiņa, bet es nezinu, vai man balsot tautas partijas vārda vai nē. Beidzam balsot. Mirklīt, mirklīt. Mēs paskatīsimies, cik ir balsu. Ja varētu ievērot klusumu zālē, tad mēs varam pārbaudīt uh, balsu skaitu un redzēt, vai nav pārāk daudz cilvēku no tautas partijas, kas balso. Balsošanu beidzam. Uh, 25 par 18 pret pieņemts. Vai jūsu balss būtu radījis kādu atšķirību? Domāju, ka nē. Tā tad pieņemts. Simtu piektais par pret atturs. Šķiet būs jāpārbauda elektroniski arī šis balsojums. Lūdzu, sākam balsot par 105. Beidzam balsot. 21 par, 22 pret. Hm. Noraidīts. Rejected. I'm just trying to work out whether she... Tikai cenšos saprast, vai šeit kolēģiem vajadzēja balsot vai nē. Pārējiem tālāk pie 106 un 107, kas ir identiski par pret. Atturs šķiet noraidīts ar tādu pašu vairākumu. 108. par. Pret. Atturs noraidīts. 109 un 110 identiski par. Pret. Atturs arī noraidīts. H kompromiss par pret atturs pieņems. 117. par pret atturs pieņemts. 118. Es ļoti atvainojos. Viss bija šeit palakā krāsā, bet mums jāatgriež pie B kompromisa. B kompromiss par pret atturs pieņemts.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 pret, atturs, noraidīts, 123. par, pret, atturs, pieņemts, 124. par, pret, atturs, pieņemts, 125. par, pret, atturs, pieņemts, 128. par, pret, atturs, pieņemts, 22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 pret atturs pieņemts. 134. atkrīt, 27. par pret atturs pieņemts. 135 un 130. 137. ir nākamais par pret atturs noraidīts. 28 par pret atturs pieņemts Pieņemts. Tālāk viss ir ietver, tālāk 30. par pret atturs. Pieņemts. 142. par pret atturs. Pieņemts. 31. par pret atturs. Pieņemts. Kā kompromiss Te ir arī mutiskas grozījums, ko iesniegos tautas partija. Tā kā tas arī norādīts jūsu balsojuma sarakstos. Šķiet, ka referents ir pret šo mutisko grozījumu, vai ne tā? Es neesmu pret grozījumu, es vienkārši balsošu pret to. Jā, jā, mēs ļoti labi sapratām piekrīt mutiskiem grozījumam un tā iesniegšanai, bet neatbalsta pašu grozījumu kā tādu. Tātad par, par mutisko grozījumu. Pret, pret, atturs. Šķiet noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsojam Beidzam balsot. 24 par 21 pret. Tātad muckas grozījums ir pieņemts. Tātad kompromiss pieņemts ar mutisko grozījumu? Jā. Tātad ļoti labi. Vēl, vien, vēl vienreiz atsevišķi nobalsosim tā, es jau saprotu. Kā kompromiss ar mutisko grozījumu? pret, atturs, pieņemts. Tālāk. 150 par, pret, atturs, norādīts. 151 par, pret, atturs, norādīts. 33 par, pret, atturs, pieņemts. 34 par, pret, atturs, pieņemts. 152. par, pret, atturs, pieņemts. 35. par, pret, atturs, pieņemts. 153. par, pret, atturs, pieņemts. 155. par, pret, atturs, noraidīts. 37. par, pret, atturs, Pieņemts. 38. par. Pret. Atturs. Pieņemts. I kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 164. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 165. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 168. par pret atturs noraidīts. Tālāk ir ierosinājums blokā balsot par grozījumiem no 40 līdz pat 67. Vai ne tā? Tātad blokā par pret atturs. Šis bloks ir pieņemts. Tātad pārējiem pie 68. Par. Pret. Atturs. Šķiet noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par 21 pret. Pieņemts. Pieņemts. Tā viņš šķiet, ka šeit mainā un cilvēki pārēd no viens vietas otru, nav ko var saprast. Ā, kompromiss par. A kompromiss. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 71. par. Pret. Atturs. Noraidīts. C kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 7. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 8. par. Atsaukts. 76. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 77. par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 Man šķiet, ka sociālisti atturējās, jā? Ja? Es esmu par... Nē, pārbaudīsim tomēr drošības pēc elektroniski. Komprom... Kompromiss, jē, lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 23 par 21 pret pieņemts. Jā, pilnīgi neparedzam rezultātu. Desmitais par pret Neviens šķiet vispār vairs nebalso. Desmitais par, pret, atturs pieņemts. 15. atsaukts, 86. 88. 85. par, pret, atturs pieņ... noraidīts. 88. un 87. par, pret, atturs pieņemts. 12. un 88. par, pret, atturs pieņemts.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 Jūs vēlaties balsot elektroniski? Labi, labi, balsosim elektroniski par tekstu grozītā versijā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit deviņi par, seši pret. Un balsojums par likumdošanas priekšlikumu arī par to balsojumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot.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 We, we now have the vote. Dargie kolēģi, tagad balsosim par manu ziņojumu Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu. Nu, varbūt man vajadzēja vadības brošu tagad nodot priekšsēdētāja vietniekam. We have to go down the, the uh, one. Just a block vote. Yeah, take it away. Podemos votar en bloque el texto tal como ha sido propuesto. Dargie kolēģi, mēs balsosim kopā par visu uh, tekstu. Mēs to darīsim elektroniskā kārtībā. Labi, tagad balsojam elektroniski, sākam balsot. One first. Alternative one. Not the first one. Okay. This one. Uh, uh, yeah, yes. It, okay. This is alternative one for approval, yes. Jā, nu, šis ir alternatīvs, un mums tagad ir jābalso par to.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 1 līdz 4 atsvērums, kas par pret atturas pieņemts. Apsvērumu no A līdz C, kas par pret atturas pieņemti. Tagad balsojam elektroniski par visu tekstu jaunajā versijā. Se cierra el voto. Beidzam balsot. 37 balsis par, 3 pret, 1 kolēģis atturējās pieņemts. Balss kundze, sveicu jūs ar panākumiem. They're clean. Clean fine. Mr. Klintz. Frau Vorsitzende. Klintza kungs, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos komitejas deputātus informēt par to, ka šī komiteja īstenībā ir balsojis par pretējo, tad, kad mēs balsojam par apsvērumiem, tātad sākumā mēs balsojam uh, tā un pēc tam savādāk, līdz ar to šeit valda nekonsekvence. Mēs balsojām, mēs uh, apsvērumos sakam kaut ko tādu, kas nav minēts punktos, bet, nu, īstenībā uh, tā nav pirmā reize, mums trialogā vajadzēs par kaut ko vienoties. Vienkārši kolēģiem gribēju par to pateikt. Paldies! This, this gives you, this gives you the opposite. Klīnca kungs, nu, tad, kad mēs domājam uz trilogu, mēs varam aizstāvēt īstenībā abas viedokļas. Vartman Kols kundze, es domāju, tas ir pants un apsvērums par pantu nobalsoja kolēģu vairākums. Līdz ar to uh, pantu vajadzētu aplūkot prioritārā veidā. Tam vajadzētu prevalēt pār apsvērumiem. To... Dargie kolēģi, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Mēs runāsim par uh, uzraudzības paketi ņemot vērā to, ka grozījumu iesniegšanas termiņš tika pārcelts uz vēlāku laiku un ļoti daudz grozījumu tika iesniegti, tagad uh, ir iespējams, ka otrajai grozījuma izskatīšanai nav pieejama tulkojuma pilnīgi visās valodās. Eh, šī aplūkošana ir paredzēta 12. aprīlī, tātad otro reizi mēs grozījumus izskatīsim 22. aprīlī, lai tie būtu pieejami visās oficiālajās darba valodās. Tas notiks Strasbūrā. Es saprotu, ka tas nav pats ārtākais datums, bet īstenībā citu alternatīvu mums atrast nebija iespējams. Trešais 3. vai 4. maijā mēs it kā arī to varējām organizēt, bet tad vajadzētu balsojumu ekonu pārlikt uz jūniju mēnesi un līdz pat septembrim šo jautājumu nevarētu apspriest plenāru sēdē. Tātad mēs vēlējāmies līdz vasaras brīvdienu laikam izskatīt grozījums otro reizi. Līdz ar to e, šo sēdi esam paredzējuši 22. aprīlī Strasbūrā. Es saprotu, ka esam par to vienojušies. I think what we'll do is just go through the... Um, Dargie kolēģi, kā mēs tagad rīkosimies? Tā tad vienkārši aplūkosim darba kārtībā iekļautos ziņojumus. Pirmais ir uh, vicepriekšsēdētājs Garsīm ar galvom ar Filkungs, kas mūs informēs uh, par savu ziņojumu. Tas saucās Eiropas Banku iestādi. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ir a la máxima de la... Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, centīšos izteikties lakoniski. Man ir daži ievadvārdi, un pēc tam e, šeit varētu runāt par tādiem desmit tematiskajiem lokiem, pa kuriem īsnībā var sakārtot, kategorizēt visus grozījumus. Uh, Es vēlējos jums pateikt, ka strādāju ļoti rūpīgi, lai šo jautājumu mēs varētu apspriest jau Spānijas prezidentūras ietvaros, tātad jau Spānijas prezidentūras laikā to paveikt. Protams, mums ir jāsaskars ar lielām grūtībām. Komisija priekšlikumu iesniedza pirms spēkā bija stājies Lisabonas līgums. Tādēļ mums tagad viss tas ir jāpiemēro Lisabonas līguma jaunajām normām. Pirms tam bija komitoloģija, lamfalosī procedūra, Un, protams, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, tagad uh, ir radušies jauni sarežģījumi. Un trešā piezīme - visi referenti, ņemot vērā komisijas piedāvāto teksta versiju, uh, vienojās strādāt balsoties tieši uz komisijas priekšlikumu, nevis uz to, ko izstrādāja padomi. Mēs runājam par to, cik liela loma ir jāspēlē institūcijām, veicot uzraudzību. Uh, Tātad pirmā grozījumu grupa runā par to, ka ir nepieciešams spēcināt eh, dalību valstu uzraudzības iestāžu lomu. Šie grozījumi ir apkopot vienā grupā. Man šķiet, tas ir daudz efektīvāk un tādā veidā mēs varam izveidot vienotu harmonisku uzraudzības sistēmu. Skinēra kungs ir pārņēmis grozījumus par jaukto komiteju. Y no a la comisión o al consejo. Segundo bloque temático hace mēs runājam arī par sistēmiskiem riskiem, un sistēmisko risku padomē ir jāuzņems atbildība. Tālāk ir jāizveido bilanču iestādes un ir jāizvairās no fragmentizācijas kopējos centienos. Ja mēs runājam par banku uzraudzību, ir jāveic konsultācijas pirms priekšlikuma izteikšanas un ir jāizvērtē, kādu risku tas varētu atstāt. Ņemot vērā Skinera kunga izteikumu, mēs teicām, ka Ja komisija nevēlas ratificēt mūsu priekšlikumus, mums no tiem ir jāatsakās. Mums ir e, noteikti jāveic savas kontrolas funkcijas, tad, kad komisija e, šeit pieļauj kaut kādus trūkumus. Es domāju, ka padoma arī varēs rīkoties līdzīgi. Trešām kārtām, lai mēs varētu kompensēt eh, tās pilnvaras, ko eh, piešķiram Eiropas banku iestādēji, mums vajadzētu spēcīgāk izteikt vajadzību, ka šai iestādēji vajadzētu mūs regulāri informēt par savām aktivitātēm, un tas ir jādara pilnvaru laikā. Tālāk mēs šeit runājam par dažādiem tehniskas dabas standartiem, Man bija arī viedokļa atšķirības ar Sančes Vileiro kungu. Mēs runājam par dažādiem tehniskiem standartiem, kas ir jāievēro izstrādājot likumdošanas aktus. Tie ir tādi uh, likumdošanas akti, kas uh, tik daudz nav ar politisku nokrāsu, bet vairāk ar tehnisku nokrāsu. Kāda atšķirība šeit rodas? Visi tehniskie standarti attiecas uz 290. pāntu. Kolēģiem šķiet, ka šeit ir divi tehnisko nosacījumu uzstādījumi, ka ir jārunā par 290 un 291 pāntu, tā tad vajadzētu sekretariātam un juridiskajam dienestam šo strīdu atrisināt. Es domāju, arī konstitucionālo jautājumu komitejai te ir jāir saistās tā tad saskaņā ar Lisabons līgumu, kurš tad būs pareizais pāns, kurš, būs, kurš veidos juridisko pamatu. Es varu pateikt, ka sociālistu iesniegtie grozījumi proti ka šeit ir jāiekļauj arī tādas uh, nesaistošas normas par uzskaitījumiem. Tas nevar būt kaut kas uzspiests, jo ir jāievēro uzņēmuma brīvības princips. Uh, un e, to varētu izteikt ieteikumu formā, tai nevajag būt uh, sankcijai, bet jāpadomā, lai šie, e, jāpadomā par tādu metodu, lai uh, likumos noteiktais tiktu ievērots, lai to neuztvertu pārāk viegli. Mums jādomā, kādas būs uzraudzības iestādes funkcijas un kā uzlabot savstarpēju atbilstību. Es domāju arī par pamat kapitāla prasībām, kas būtu balstīts uz risku aktivitātēm. Kādas grūtības rodas politiskajās grupās? Nu, uh, konservatīvie šeit mums uh, lika visvairāk sprunguļus ratos. Viņi runā par to, ka ir uh, vairāk pilnvaru jāpiešķir nacionālajiem, uz, uh, nacionālajiem uzraudzības iestādēm. Un ir jāpauž ieteikumi šīm iestādēm. Tad, kad tiek sniegti ieteikumi uzraudzības iestādēm un tās tos neievēro, mums noteikti ir uh, jāsauc pie atbildības šī iestāde un jāpasaka, ka viņiem ir jāievēro konkrēts ētikas kodeks. Protams, mums ir jāpadomā, kāds ir juridiskais pamats, jo juridiskais pamats pastāv, nepastāv pilnīgi attiecībā uz visiem punktiem par 100%. Jādomā arī par izolētiem lēmumiem, tad, kad e, tiek pieņemts lēmums e, uzsākt pārkāpumu procedūru, tas ir minēts 258. līguma pantā. Protams, ir arī neadekvātas, pārāk um, gausas procedūras un jāņem vērā, ka finanšu pasaulē viss mainās un iet uz priekšu tik ātri, ka nevienmēr ir vienkārši tam izsekot. Tādēļ dalību valstīm ir jāizrāda arī politiskā grība tālāk par uzraudzību. Mēs runājam par Lielbritānijas gadījumu, par Lehman Brothers gadījumu. Domāju, ka mums ir e, jāsniedz dalību valstī nacionālā līmenī vairāk funkciju uzraudzības veikšanai, vai arī jāpadomā par alternatīvām. Tā tad ir jāspēcina Eiropas iestādes pilnvaras. Es domāju, ka Eiropas risinājums iet roku rokā ar to, ko mēs teicām Eiropas parlamentā jau kopš 2000. gada, ka tagad steidzīgāk nekā līdz šim mums ir nepieciešams jauns metods. Protams, es nevēlos tagad atkārtot to, ko teica 2000. gadā pieņemtā ziņojumā, bet konservatīvo grupa saka, ka tā rīkoties būtu ļoti kaitīgi, un mēs vienkārši visu palēnināt tieši tajā brīdī, kad ir panāks kaut kāds progress. Mēs visi varam vienoties, ka Eiropas banku iestādei ir jāspēlē nozīmīgāka loma arī veicot uzraudzību, un tā varētu veikt arī mm, starpniecības procedūras, eh, varētu šķirt eh, strīdus Eiropas līmenī. Mēs domājam, ka tās institūcijas, eh, kuras ir pakļautas sistēmiskiem riskiem, kuru bankrots varētu uh, panākt visas uh, sistēmas iebrukšanu, ir jāpakļauj Eiropas iestādes uzraudzībai, nevis nacionālo iestāžu uzraudzībai, lai šeit nerastos uh, papildus birokrātiskais risks. Mums ir jāpadomā, kādus lēmumus pieņems banku valde, kādu kritēriju tiem ir jāievēro un ir e, jābūt tādam stabilitātes, e, stabilitātes garantiem vai jau kādiem citiem kritērijiem, kas e, būtu jāievēro šādās iestādēs. Tālāk, kādēļ ir nepieciešama šī Eiropas iestāde? Trīs iemeslu dēļ tās bankas, kas saskars ar sistēmiskiem riskiem, dzīvo pilnīgi citā realitā, realitātē. Otrām kārtām mums ir jānošķir institūcijas, eh, kas darbojas vienotajā tirgu, no uzraudzības iestādēm, kas ir pakļautas eh, dažādu dalībvalstu likumdošanai. Trešām kārtām mēs runājam par Grieķiju. Šeit mēs varam runāt par sazvērestību, ko veica Grieķijas valdība ar eh, um, atsevišķām bankām, lai paslēptu datus, lai paslēptu uh, informāciju par kontiem, un tas uh, viss tā tad uzraudzību neveica Eiropas iestāde, uzraudzības iestāde, bet gan Grieķu iestāde, un tādēļ viss šeit uh, nogāja greizi. Tālāk mums ir nepieciešams radīt uh, saskaņu starp valsts kasēm un uzraudzības iestādēm, lai iestādes būtu pietiekami uzmanīgas un prātīgas, lai zinām stabilitāti varētu piedāvāt arī nodokļu maksātājiem. Ir jāizveido arī tā sauktie drošības tīkli, kas veidotu uh, tādu kā drošības spilvenu. Mēs savā grozījumā vēlamies arī pieminēt apdrošināšanas iestādes, kā to minēja Skinera kungs savā ziņojumā. Tālāk, kas notiek padomē, līdz šim es dzirdēju, ka padome ir ļoti attālināta no mūsu viedokļa, bet nesen padome vienojās par 2020. gada stratēģiju, un tur tika runāts, ka ir jāuzlabo finanšu krīzes pārvaldība ir jāidentificē šajā sektorā pastāvošās vājās vietas. Tālāk starptautiskās attiecības, domāju, visi kolēģi man piekritīs, ka Eiropai un Eiropas Savienībai ir jādarbojas vienoti, tad, kad tā uzstājas starptautiskajā arēnā. G20 nevar izvērsties par G2, un ja tas pārvērsīsies par G2, tad es baidos, ka mēs nebūsim neviens no šiem diviem spēlētājiem. Priekšsēdētājs kundze visbeidzot Īstenībā es izteicos pat ātrāk, nekā es biju pats sagaidījis. Mēs runājam par kredīti iestāžu iesaistīšanu uzraudzībā, uzraudzības pārvaldībā un padomes teksts eh, ir pārāk aizspriedumains attiecībā uz bankām. Es domāju, ka Mums šeit ir vairāk jārunā par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nevis par kapitāla tirgiem. Mēs runājam par 22. pāntu un par uzraugu padomi, uzraugu valdi, kam vajadzētu e, izlemt e, arī par kredītu piešķiršanu, ņemot vērā kādas problēma, ar kādām problēmām sastopas Eiropas tautsaimniecības. Tagad mums ir jāķers pie darba, mums ir jāsāk sarunas. Uh, Un, protams, es ceru, ka sarunās mēs arī dzirdēsim to domu atbalsi, kuras es paudu šodien. Es esmu gatavs iesaistīties dialogā ar kolēģiem. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu nākamajam referentam, kas ir sagatavojis ziņojumu par Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādi. Svenas Gīgolds, lūdzu. Jā, also Zunächst mal vor. Paldies! Pašā sākumā vēlējos teikt, ka bija ļoti cieša sadarbība starp referentiem, kas strādāja pie atšķirīgiem ziņojumiem, bet šeit ir arī tādi saskars punkti. Protams, to, ko minēja iepriekšējais kolēģis, es vairāk neatkārtošu, jo laiks ir pārāk dārgs, bet vēlējos uzsvērt vairākus atsevišķus punktus. Vēlējos varbūt minēt eh, to, kas ir jauns tieši manā ziņojumā, proti, ka nevalstiskās organizācijas, kas pārstāvi interešu grupas, mēs vēlamies spēcināt, mēs vēlamies viņiem piedāvāt arī labāku finansējumu. Tas ir patiešām nozīmīgs jautājums, ņemot vērā to, cik atšķirīgs ir spēku samērs, jo mēs piedzīvojam arī zināms piedienu no lobby puses, gatavojot šo un citus ziņojumus. Uh, Ir diskusijas, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas, ja mēs runājam par to, ka uh, patērētāju aizsardzības organizācijas vai mazo investoru interešu aizstāvi organizācijām, viņām ir jācīnās ar naudas trūkumu, bet ko, piemēram, dara lielie uzņēmumi, kas finansē savus lobētājus, nu tur šis spēku samērs patiešām ir nesalīdzināms. Mums vajadzētu arī parūpēties par lielāku līdzsvarotību savās paši interesēs. Mums jādomā arī par to no likumdošanas viedokļa raugoties, jāuzlabo uzraudzības iestāžu darbs un jāsāk darbs um, attiecīgais institūcijās, jā, jāsakārto to iekšpagalms. Protams, mums arī vajadzētu skaidri konstatēt, uh, um, kādās pilnvarās vajadzētu darboties esma un turpināšu angļu valodā. Tātad, uh, akcionāru tiesības, korporatīvā pārvaldība, ziņu sniegšana par finansēm, mijas skaita jautājumi, eh, vēr, pārvēršana vērtspapīros, atvasinātie instrumenti. Visi šie jautājumi ir jāpakļauj noteiktiem standartiem, un eh, vēl es vēlējos pateikt, vajadzētu panākt to, lai Eiropas līmenī mēs varētu nodrošināt atgriezenisko saikni ar tirgu iesaistītajām personām. Ir jāizveido Eiropas līmeņa reģistrs, kas darbojas jau nacionālajos līmeņos. Ir šāds reģistrs jāizveido kopīgi ar tirgu iesaistītajām pusēm, un reģistram ir jābūt harmonizētam visā Eiropā. Ja, piemēram, eh, kādi tirgu iesaistītie eh, darbojošies vai kādas institūcijas, uh, ir pārkāpuši savus pilnvaras, ir e, savus pilnvaras izmantojuši ļaunprātīgi, tad e, šajā reģistrā par viņiem iekļaut informāciju, jebkurš interesants varētu tai piekļūt. Ir jāpadomā arī par zināmu darījumu aizliekšanu, ja ir konstatēts nepilnības, bet es vēlējos atgādināt to, par ko mēs runājam jau šodien, proti uh, mēs neva, mums ir jāpadomā, ka visi modeļi ir tirgu no sākuma jāpiesaka, pirms tie tiek palaisti. Mēs vēlamies zināt, ka ir konkrēti produkti, kas varētu radīt kaitējumus, kurus varētu izmantot ļaunprātīgi, un ja mēs par šādiem gadījumiem uzzinām, tad ir jāuzsāk pārkāpuma procedūra. Tālāk runājot par esmu un par mieskaita institūcijām, par kredītreitinga aģentūrām. Uh, Mēs vēlamies, lai visas uh, uzraudzības, lai visu nacionālo uzraudzības iestāžu tiesības tiktu piešķirtas arī Eiropas uzraudzības iestādē tālāk. Mēs vēlamies, lai visu tirgu iesaistīto pušu standarti tiktu harmonizēti un, ja tiek izveidots standartu kopums, tad zināmas finanšu institūcijas tiek ignorētas, jo, piemēram, tās uh, vienādā identiskā formā neeksistē pilnīgi visā Eiropā. Tālāk. Nevis komisijai ir jāpieņem lēmums, kad uh, ir jārunā par ārkārtas situāciju, nē par to, vai situācija ir ārkārtas vai nē, uh, par to lems sistēmisko risku padome. Un, eh, ja būs ārkārtas situācija saskaņā ar desmito pāntu, mums ir jāizmanto nevien instrumenti, kas ir minēti pirmā pānta otrajā punktā, nē, mums ir jāņem vērā arī tie instrumenti, kas tiek atvasināti no pašas regulas. Tālāk va, šī iestāde varētu e, piedalīties arī strīdu risināšanas gadījumos e, sadarbībā ar trešajām valstīm, ar Gājo kungs jau to minēja, un papildus tam ir jāizveido ekvivalenti uzraudzības standarti trešajās valstīs. ieinteresēto pušu grupa ir jāiesaista visu svarīgo jautājumu apspriešanā. Tai ir jāsatiekas vismaz četreiz gadā, un tad, kad mēs runājam par drošības klauzulu, tas ir 23. pants. Šī klauzula ir jāizmanto tikai tad, ja dalība valstis uzņemoties atbildību budžeta pieņemšanā, ir tikušas uh, apdraudētas kaut kādā veidā, tieši vai netieši. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams papildus finansiālais segums, uh, ņemot vērā to, ka iestādēji būs lielāks atbildības kopums un tai būs jāveic daudz vairāk pienākumu. Un Mēs uzskatām, ka komisijas ziņojumā, kur ir runāts par vērtējumu, kopīgajai komitejai ir e, jāsadarbojas ar ieinteresētajām pusēm un jāizsaka priekšlikums tad, kad e, tiek veikts šāds vērtējums. Tas bija viss no manas puses. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Nu, tie, kas tagad domā, ko es darīšu, es domāju, mēs varētu iziet cauri visiem referentiem, pāriet pie ēnu referentiem un tad, pie, un tad dot vārdu citiem. Jo šis ir kopēji dokumentu pakotne un varbūt, ka referenti var izteikties pa visiem repre, eh, ziņojumiem kopā vispirms. Tātad dosim tālāk vārdu par pensiju un apdrošināšanas iestādēm. Paldies, ka devāt vārdu man. Pirmām kārtām, kam gribētu pievērties, ir šī kopējā ambīcija tēma. Parlaments varbūt varētu vislabāk nolikt sev tādā pozīcijā, lai īstenot kaut ko tajās sarunās ar padomu, kas nāks pēc ziņām iešana. Mēs jau visi zinām, ka mums būs jābūt spējīgiem, nu, kaut ko tom, kaut kur arī piekāpties un, piekā, un skatīties realitāti. Lai kaut ko panāktu no padomas. Nu, un šis mūsu ziņā esošais manevrēšanas instruments līdz ar to lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko mēs nolemsim tagad. Tātad kolēģi varbūt daudz ko ir, par daudz ko ir vienojušies, bet tomēr šķiet nav vienojušies par ambīciju. Nu, vismaz ne par laiku, kurā gribam to pieņemt. Tātad. Protams, te atgriezīšos pie priekšējām diskusijām par to, cik steidzams ir šis ziņojums. Nedrīkstam pieļaut uz to krājas putekļu šīs vasaras laikā un tad pēc tam tikai, lūk, nākamā gada janvārī kaut kas varētu stāties spēkā. Grozījumi ir ļoti daudz, tas ir labi, es esmu tam paredzējis papildus sanāksmes, un domāju, mums ir jārada tāda līdzena platforma tālākai virzībai uz priekšu, un es nepiekrītu tam, ka mums. Uh, vajadzētu sasteigt visu šobrīd vai tad vien šī vienotā uzraudzības iestāde, šis risinājuma fonds. Un mums gal galā ir šie juridiskie jautājumi, kas šķiet mūs vajā, bet nu labi, virzīsimies uz priekšu. Man ir arī pāris idejas, kā visas šīs jomas sasaistīt kopā un kā radīt kaut ko tādu, kas ir mūsu diskusiju vērts sarunās ar padomu. Nu, pirmām kārtām pāris būtisku grozījumu, kas pieminē saistībā ar pašreizējām diskusijām priekšādātāju, manuprāt, jāizvēlas Eiropas parlamentam. Un, un to drīzāk varētu ierosināt uh, uzraugu padome, nevis komisija. Otram kārtām vajadzētu būt šeit arī QNV kaut kāda veida sistēmai. Līdz šim tas nav bijis iekļauts. Un diskusijās faktiski mums ir jānonāk līdz tam, mums ir jāprot vien, vienprātīgi viet, vienoties šī procesa ietvaros. Tālāk ieinteresēto, ieinteresēto pošu grupas ņemot vērā, ka bezpējas organizācijas arī līdzdarboties par budžetu esam jau ar kolēģiem runājuši un jāļauj arī mazākumu minoritāšu ziņojumus sagatavot no dažādām interešu grupām par 12. A grozījumu mums bija, zinām, nevienprātība, un te gribētu nākt klajā ar kompromisu. Es to arī ierosināju, es to līdzparakstījuši man kolēģi no manas grupas, eh, kolēģis, piemēram, Sančes Pasēda. Un ar tā palīdzību mēs varam skatīties tālāk par nākamā gada 1. janvāru un skatīties uz to, kā vērsim tālāk izstrādāt šo jautājumu, runājot par integrētu pieeju. Tātad tā ir klauzula, kas pieļaus pārskatīšanu pēc trījiem gadiem. Uh, lai apsvērtu iespēju nākt klajā ar priekšlikumu šo integrāciju padarīt striktāku, vai varbūt iespējams apsvērt arī vienotu Eiropas uzraugu, uzraudzītā iestādi. Es domāju, tas mums ir jādara, bet to nevaram izdarīt vienas dienas laikā nenoliedzam. Tāpēc šādas klauzulas iekļaušana, iekļaušana būs ļoti laba. Ar šo grozījumu mēs varēsim gan vīziju panākt, gan realitāti atspoguļot. Un pēc tam ar to arī attiecīgi sadzīvot. Un es ceru tiešām, ka būs, ka būs um, Eh, iespējams būs nonākt pie kaut kā. 55 triljonu eiro apdrošināšanas nozarē apgrozās Eiropā vien. Un tad iedomājies, kas tad notiks ar šāda veida risinājumu fondu apdrošināšanas iestādēm. Jūs varbūt tad nepiekrītat, bet man ir jārēķinās ar faktiem. Es domāju, ka summa šeit ir milzīgas. Nu, tāda mazāk svarīga grozījuma varbūt. Es domāju, ka tai jāpieņem, šai institūcijai būtu lēmumi jāpieņem, eh, pie, piemērot, protams, kopienas aktus, tā lai lēmumi tiktu piemērot attiecīgajiem finanšu iestādēm visā dalību valstī un ir tīpaši dalību valstī, kas nav ievērojis noteikumus. Šai organizācijai vajadzētu turpināt arī darboties eh, pārējās struktūrās, piemēram, ekvivalents atzīšana, tas ir uh, ļoti svarīgi modelējot finanšu regulējumu sistēmu globālā līmenī. Tā mēs varēsim izstrādāt lēmumus par ekvivalenci. Ļoti steidzam iemesli, kāpēc to darīt. Mums ir vajadzīga finansiālā ekvivalents arī regulējuma jomā visā pasaulē, un tāpēc šai iestādē būs ļoti tieši loma spēlējama. Tieši tā, kā tas šobrīd ir CEOPS. Komisija turklāt vajadzētu šīs organizācijas eh, dibināšanā iekļaut arī CEOPS pilnībā. Viņiem jāiesaistās šai situācijā. Es labprāt gribētu, lai viņi iesaistītu vēl vairāk nekā tas paredzēts līdz šim. Visi šie grozījumi, protams, ir pievienoti papildus un sākotnējie grozījumi veidoti, spriežot par kopējo konsultatīvo komiteju. Tur mums šeit ir panākt zināmā mērā vienprātība, tā ir joma, kur mums ir juridiskas un, un praktiskas vienošanās. Nu, un, protams, ar tiem mēs radām tādus procesus, kas padarīs šo integrētākos pieeju striktāku. Tāpat laikā neveidojot šo vienoto integrēto uzraudzības iestādi, kas būtu pārāk ambiciozs labums. Thank you very much. Now we... Paldies. Tagad pārējiem tālāk pie makro uzraudzības un pie sistēmisko risku komitejas izveidošanas. Mūsu diskusijas mums ir notikušas, es negribētu atkārtoties, runājot par manu dokumentu, nav tādu lielu pretrunas, ir tādi punkti, kur līdzsvars nedaudz atšķirs no vienas puses un no otras puses, un es pievērstīšos dažiem punktiem. Pirmkārt, Larozjē ziņojums uh, iekļauj izvēli, un to atbalstīja arī komisija, un es domāju, neviens to neapstrīd pakļaut šo proekonomisko uzraudzību centrālai bankai un nodot šo svarīgo funkciju uh, E, dalību valstu centrālām bankām, jo tie ir tie, kas e, nodrošina nepieciešamos aizdevumus krīzē, kas, kuras cēlons ir banku sektors vai kaut kas cits. Varbūt šobrīd šī uzticība ir pat pārāk liela e, komisijas ierosinātajā projektā, un daži vēlētos mazināt šo ietekmi. Es domāju, ka mums ir uh, jāpanāk līdzsvārs no vienas puses starp centieniem panākt atvērtību, jo ir zināms aizdoms pret uzraugiem un banķeriem no vienas puses, bet es domāju, ka tas tomēr ir saprātīgi, jo jāņem vērā, ka tiek izskatīta slepena informācija un ka ir nepieciešama neatkarība. Es negribētu iet tik tālu lai šajās institūcijās būtu pārstāvēti rūpniecības un citu nozaru pārstāvji, bet es domāju, ka vajadzētu iekļaut personas, kas personiski varētu saglabāt tādu atvērtāku skatījumu, uh, valdē un vadības komitejā. Otrs jautājums ir, vai ir nepieciešama šī atvērtība vai nav, vai ir vajadzīga tāda iekšēja konsultatīva komiteja, kur būtu apvienota 27 centrālo banku un 27 uzraudzības iestāžu pārstāvi, vai vajadzētu piesaistīt arī akadēmiskās aprindas. Es uh, uzklausīju arī pagājušajā nedēļā Marijas Kani, eh, kur um, uh, viņas ieteikumus un eh, es domāju, ka mēs varētu varbūt piesaistīt pasaules mēroga zinātniekus, jo Eiropai ir jāveido globālā, jāpild globālā loma, veidojot jaunās uzraudzības institūcijas. Nākošais jautājums. Vai mēs jau tagad pieņemam lēmumu par turpmāko Eiropas uzraudzības institūciju um, veidu, vai mēs izmantojam pašreizējās uh, struktūras, kā tas ir ieteikts Larozjēra ziņojumā, ka tiek saglabātas treš, trīs esošās uzraudzības komitejas un vēl iesaistam centrālo banku Es gribu teikt, ka mēs domājam par nākotni un uh, varbūt vajadzētu drīzāk domāt par šo institūciju apvienošanu, jo tās atrodas trīs dažādās iestādēs un, un varētu veikt ietaupījums, ja tās tiktu apvienots, un ja mēs pieņemtu tādu lēmumu, kāds tas ir piedāvās, tad mēs traucētu šo procesu. Es gribu teikt, ka šorīt uh, iespējamais centrālās bankas viceprezidents runāja par tādu dviņu smaiļu uzraudzības sistēmu, un tas, ko viņš teica savā uzrunā, ne vienmēr ir tas, ko domā eksperti. Tātad šis dviņu smaiļs būtu divi veidojumi, nevis trīs. Līdz ar to mums varbūt nevajadzētu pieņemt lēmumu, kas turpmāko attīstību spētu kavēt. Uh, un tādēļ es arī pateicos kolēģiem, kas ir iesnieguši atbilstošas grozījumus. Centrālā banka ir Frankfurtē sistēmisko risku uzraudzības uh, komiteja ir tai pakļauta un mūsu uh, pilsoņiem svarīgākais ir domāt par efektivitāti, nevis par prestižu vienai galvaspilsētai salīdzinot ar otru. Un pēdējais punkts, uh, sasaucoties ar uh, referentiem, kas atbild par mikro iestādēm un par steidzamību. Es gribu teikt, ka uh, komisijas te dokuments par sistēmisko risku uzraudzības komiteju paraudzīja kompetenci šai iestādai arī klasificēt riskus un uh, identificēt ļoti smagus riskus un uh, iespēju izsludināt ārkārtas uh, pa, uh, situāciju un uh, iesaistīt līdz ar to citas struktūras. Esmu gatava sadarboties ar ēnu referentiem un uzklausīt vēl citus ieteikumus, bet ja mēs tagad runājam par spekulāciju pret eiro un konkrētu dalību valstu un to, kas varētu notikt rīta, šeit izskanēja zināmas bažas par dažu citu valstu uh, Uh, spēju pretoties spiedienam. Mums uh, jāatzīst, ka nav neviens, kuram ir pēdējā taisnība, ir dažādas, uh, dažādi viedokļi, dažādas iestādes nostājas ASV, Vācijā, bet mums ir jādara viss iespējamais, lai krīzi novērstu un mazinātu tās ietekmi uz pilsoņiem, nodokļu maksātājiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Lielas paldies, turpina priekšādātā. Tagad pāriesim tālāk pie konkrētiem uzdevumiem, kas paredzēti Eiropas centrālajai bankai saistībā ar Eiropas sistēmisko risku komitejas darbību. Cita starpā. Porque mi informe es, es... Nu, pāris minūtes, saka Baltaremosai Bačēlas kungs. Mana ziņojums bija ļoti īss. Te runājam par padomus regulu, ar kuru Eiropas centrālajai bankai tiek piešķirt virkni konkrētu uzdevumu saistībā Eiropas sistemisko risku komitejas darbību. Ziņojumā ierastīts, eh, ierosināts cieši saistības starp ECB un šo SRK, e, jeb Eiropas sistemisko risku komiteju. Mēs ierosinām, ka šīs komitejas priekšsādātājs vienlaicīgi ir arī ECB prezidents. Tātad, uh, ieņem abus amatus. Un es gribētu pateikties kolēģiem šajā parlamentā, kas man ir devuši ļoti daudz ekonomiski raksturu literatūras un informāciju par to, cik sadarīgi būtu cenu stabilitātes jautājumu un finanšu stabilitātes jautājumu. Jo zinu, ka centrālās bankas uzdevumi ir uzturēt cenu stabilitāti savukārt. ESRK funkcijas būtu garantēt finansiālu stabilitāti. Negribu jūs garlaikot ar detaļām šajās diskusijās, bet mans viedoklis ir tāds, ka ja mums nebūs Eiropas e, pārvaldība vai kaut kas tam līdzīgs, ECB e šobrīd ir vienīgais neatkarīgais organs, struktūra, kam tie ir morāli un arī materiāli ir atbildība par šo jautājumu, kas var spēlēt tādu būtisku atbildību Eiropas uzraudzībā. Tāds ir mans viedoklis. Uh, Un, kā jau teicu, esmu pateicis ar vispār visiem kontaktiem, ar kolēģiem, kas ļāva man saredzēt šo tomēr nesadarbību. Nav vēl pilnīga izpratne par to, un es zinu, ka mēs šobrīd vēl Eiropas Savienību tikai ceļam. Un tieši tāpēc esmu ierosinājis nodrošināt spēcīgu lomu ECB, jo tā ir vienīgā neatkarīgā struktūra, kam ir morāla, morāla atbildība un materiāls iespējas. Esmu ierosinājis grozījums pats savā ziņojumā, runāt par to, ka šīs iestādes priekšādātēm būtu jāstājas šī parlamenta priekšā divreiz gadā. Tas varētu būt, tā varētu būt saikta, sanāksme, kas saistīta ar finanšu uzraudzību, bet tam no, būtu jānotiek atsevišķi sanāksmei ar ECB prezidentu, jo arī šis papildu amats tādā gadījumā būtu ārkārtīgi nozīmīgs. piekrīt tam, kas šai komitejā tika teikts pagājušajā nedēļā, kur tika teikts, ka finanšu uzraudzība ir svarīgāka nekā finanšu regulējums. Nav nekādas jēgas nodrošināt visizcilāko finanšu regulējumu, ja nenotiek attiecīga finansiāla uzraudzība. Un tāpēc eh, manas bažas izriet no fakta, ka šorīt, piemēram, Konstancija kungs teica, ka Lisbons līgums neparedz ECB nekāda veida uzraudzības funkcijas. Līdz ar to mums jāpiešķir ļoti svarīga nozīme šai uzraudzības funkcijai. Tā būs tāda kā otrā iespēja. Ja 5-10 gadu laikā mēs nu, no, sagaidīsim kādu finanšu krīzi līdzīgi kā šobrīd, tad tādā gadījumā valdībā vismaz būs kaut kāda manevrēšanas iespēja. Mums tiek dot otra iespēja uh, nodarboties ar profiloksu šajā gadījumā un labot uh, kļūdas un kaitējumu, kas, uh, ko krīze izdarījusi. Paldies, priekšsādātājs kundze. Thank you very much. Paldies, turpina priekšsādātāji. Tagad pāriesim tālāk pie Eiropas uzraudzības iestādes pilnvarām un grozījumiem virknē direktīvu, jeb respektīvi kopējais pārvietojums numur viens. Un te ir Sančes Presēdo referents. Jā, tas, tas ir, tā ir šī direktīva. Sauksim viņu vienkārši par omnibus direktīvu, tā tas pazīstam, tā šī tā pazīstam visās valodās. Te ir 11 sektoru direktīvas, kur nepieciešami grozījumi, tāpēc, ka tiks mainīta eh, šī, tiks veidot šī jauna uzraudzības iestāja, te mēs runājam gan par banku sektoru, gan par citiem finanšu tirgus sektoriem. Doma ir tāda, ka šādu jaunu iestāžu pastāvēšana jāiekļauj jau pašreizējās esošās direktīvās, eh, vārds iestāžu funkcijās, sektorālajās sektorālajā regulējumā un jāparedz arī šķīrēties strīdus risināšanas eh, iespējas. Tātad te mēs runājam arī par tehniskiem standartiem. Tehniskis, tehniskie standarti ir tā joma, kur mums vajadzētu tādu atjaunināšanu veikt, tieši tā kā teica Margajo kungs priekšlikumi tika izstrādāti pirms Lisabonas līgums stājās spēkā, un ar Lisabonas uh, līgumu noteikti divas uh, kategorijas lēmumiem - deleģējošie un īstenojošie lēmumi. Pirms tam šādu, šāda kategorija bija tikai viena un nekas cits, un Lamfalūsijas struktūras rezultātā komitoloģijas procedūra, kas bija īstenošana, un tad regulējums ar pār, parlamentāro pārbaudu savukārt īsti nebija šī īstenošanas procedūra, tātad te ir pārmaiņas, bet nu, tas ir daļa no šiem deliģētajiem aktiem šobrīd. Tātad komitoloģijas procedūra tā bija iepriekš, vairāk bija saistīta tieši ar īstenošanas lēmumiem, pārvaldību un konsultāciju un tam līdzīgi. Tātad kāda šī sistēma viss sadars kopā ar jaunajām funkcijām un kompetencēm? Uh, Nu, tieši to centāmies arī risināt šajā omnibus direktīvā. Protams, mēs zinām, ka šie četri lamfalūsijas struktūras līmeņi uh, mainīsies, jo izmaiņas ietekmēs otro un trešo līmeni. Šis otrais ir regulējošais līmums, tūlītais tiesību aktiem un trešais līmenis. Uh, šai struktūrā bija fragmentēts līdz šim starp dažādām nacionālajām varas iestādēm, kas savā starpā tālāk sadarbojās, tātad trešā līmeņa komitejas. Bet šobrīd ar jaunajiem noteikumiem trešais līmenis mainīsies un kļūs par saistošu. Tāpēc mums jāskatās tīri, kā tas ietekmēs tehniskos standartus otrajā līmenī. To esam cenšies šo jautājumu tātad arī risināt šai ziņojumā centos tātad to skaidrot un attiecīgi izklāstīt. Minu arī virkni kritērijas. Redzam, šeit ir iesniegt apmēram simts grozījumu, ļoti daudz. Es nedomāju, ka te būtu liels neatbilstības starp visiem šiem grozījumiem. Domāju, ka mums izdosies panākt arī kompromisu. Ja būs noteikti attiecīgie kritēriji, kas ir liederīgi, nākotnes piemērošanai. Izveidotie kriteriji tehniskajiem standartiem ir šādi. Ja kāds tehniskais standarts ir jāizstrādā ar deleģētu aktu, un direktīvā redzam, ka tiek paredzēti divi uh, likumdošanas līmeņi, un tāpēc mums ir vajadzīgs nodalīt viens no otriem lēmumiem, tātad tas bija iepriekšējais otrais un iepriekšējais trešais līmenis. Jo direktīvā ir šie noteiktie līmeņi, un tos visus nevaram iekļaut deleģētajos aktos, jo daudzos gadījumos tas nozīmētu, ka palielinās vērtību tur, kur tas nav nepieciešams, kur eh, nav nepieciešams iet cauri šādai garai un saržģītai procedūrai procesam. Tātad tehniskie standarti ir gan otrajā līmenī, gan trešajā līmenī. Otrajā līmenī ir eh, standartu projekti standartiem, kas būtu deleģēto aktu ietvarā. Deleģētie akti veidos eh, kopējo regulējumu, tādu kā noteikumu grāmatu. Un te būs tādas kā trīs galvenās ases. Nu, pirmām kārtām detaļas par definīcijām, kas jāpievien, jāpiemēro visā vienotajā tirgu, kas finanšu operatoriem jāpiemēro savai darbībai. Tātad šīs vienotās definīcijas informācija, protams, jānodod ir tirgum, informācija jānodod finanšu operatoriem, un tai jābūt pilnīgi vienādai, identiskai. Uzraudzības procesam jābūt vienotam turklāt, un trešām kārtām šie vienotajiem noteikumu grāmatai ir jāietver elementi, kas ir būtiski dažādām varas iestādēm saistībā ar uh, uzraudz, uzraudzītāju iestādēm, jo to sadarbība ir svarīga sistēmas ietvaros. Nu, tas būtu šis, šī vienotā noteikuma, vienotās noteikuma gramatas sastāvs. Tas atbilst 92. pantam Lisabonas līgumā, kur teica, ka deleģētie akti ir tādi, kas papildina jeb modificē būtiskus elementus. Un tad mēs šeit runājam tieši par tādiem aspektiem. Un tad trešajā līmenī būtu šie īstenošanas akti, jeb ieviešanas akti. Tātad divi tehnisku standartu veidi šeit ietilpst. Atsevišķos gadījumos ir izstrādāts tādā standarta, tad, kad pastāv jau likumdošanas procesi un varas iestāde. Mm tātad izstrādāt standarts šajā trešajā līmenī, un tas ir jārisina konsekventā veidā saskaņā ar regulēšanas procesiem. Un kritēju organizēšanai papildus, kas minēts komisijas priekšlikumā, es mēģināju iestrādāt arī virkni kritēriju, kas izriet tieši no šīs komitejas darba, un tas ir grozījumi, tie tas ir grozījumos no komitejas, kas pamatos pašai, uz pašreizējiem akī komunitēru par agrīnu iejaukšanos. Šis aspekts ir saglabāts ar jaunajiem, jauno deleģēto aktu procedūru. Par omnibus direktīvu runājot. Nedomāju, ka būs īpaši liels grūtības nonākt pie kompromisa. Mēs šobrīd vēl gaidām juridiskās, juridisko lietu komitejas atzinumu un priekšlikumus. Viņš šķiet iesniegs būtisku grozījumu pakotni šai saistībā, un to mērķis ir panākt saskaņotu sa, uh, risinājumu starp juridiskās komitejas grozījumiem, šīs komitejas grozījumiem. Un tāpat laikā mums, protams, jāstrādā kopā ar uh, galveno ziņojumu referentiem. Um. Lielas paldies, saka priekšsēdātāji. Nu, un tagad pievēršos savai runātāju sarakstam, un Viki Ford ir atgriezusies. Lūdzu, varam dot viņai vārdu. Sorry about that. The, um, you get fit running. Paldies. Nu, īstenībā aizskējot no vienas ēkas parlamentā uz otru, nu, jūs, eh, jums tas ir diezgan labs treniņš. Tātad turpinot iesākt to, ir visai sarežģīti komentēt par tādiem grozījumiem, ko jūs nesat redzējuši. Um, so many... Uh, es sapratu, mēs šeit runājam par SVF, te bija pāri par tūkstošu grozījumiem. 1527. Žāns Bols īstenībā ir uzvarētājs joprojām. it is incredibly important. Okay, and that's why. Protams, tik daudz vienotības par uzraudzības iestādēm, par to, ka ir nepieciešamas eh, harmonizēts rokas grāmatas vai tās noteikuma kopums, nu, par to pastāv liela vienprātība. Es esmu teikusi ka tas ir jāpieņem pirmajā lasījumā vai e, pēc iespējas ātrāk, jo savādāk mēs daudz ko zaudēsim. Tieši tādēļ die, daudzi grozījumi, kurus es iesniedzu, mēģina šo e, mūsu pozīciju pēc iespējas vairāk saptuvināt ar padomas pozīciju, lai to varētu iekustināt pēc iespējas ātrāk. Un šis varētu tā, būt tāds evolucionārs process. Man ļoti patika uh, tas, eh, kas izskanēja, ka varētu tur iekļaut jaunu klauzulu pēc pāris gadiem. Tā tad nav jau tā, eh, ka mēs pārņēmām padomas tekstu un pēc tam mēģinājām visu tur grozīt, katru grozījumu pārstrādāt. Bet īstenībā bija grūti vienoties ar padomu, ja es pareizi sapratu. Bija dažas vietas tekstā, kur es. Uh, runāju par regulējošām iestādēm un mēģināju saprast, vai referenta priekšlikums, referenta grozījums panāks vairāk pilnvaru vai mazāk pilnvaru. Bija daži fragmenti, kur referents teica, ka informācija ir jāpublicē automātiski, tai jābūt pieejamai sabiedrībai un uh, uzraudzības iestādes regulātori uh, tad varēja nokļūt izdevīgākās pozīcijās. Ja, piemēram, viņi varēja teikt, man ir tiesības, piemēram, pateikt kādai finanšu institūcijai, tev ir nepieciešams to publicēt, šie dati ir jāpadara zināmi. Un tā tad e, šīs iestādes zināmā mērā atradās tādās spēcīgākās varas pozīcijās. Uh, ja šī informācija netika publicēta automātiski. Tā tad viņi vēlējās tiesības, bet nevis saistības. Es ceru, ka mēs uzklausīsim speciālistu padomus. Tie ir cilvēki, kas patiešām ir strādājuši kā regulātori un viņiem patiešām ir ko teikt. Un šeit ir daži grozījumi, kas viņiem sniedz lielāks pilnvars. Tātad šie dati netiek publicēti automatizēti, nē, viņi var norādīt attiecīgajiem iestādēm, tagad šie dati ir jāpadara atklāt un viss. Un um, ar um, grozījumu palīdzību mēs vēlējāmies šo priekšlikumu vairāk saskaņot ar padomas pozīciju, un tad ir tāda varbūt specifiskāka grozījuma, kas runā par regulātoru panākumiem. Pienākumiem. Paldies. Paldies tagad Gunārs Hopmarks. Thank you very much. Um... Paldies. Pirmām kārtām es referents neapskaužu, ņemot vērā to, cik daudz, eh, kad grozījumu gūzma gāž par jūsu galvām. Es vēlējos galvenokārt koncentrēties uz diviem akcentiem. Pirmām kārtām. Uh, Ko mēs esam iemācījušies no krīzes, ir nepieciešams vairāk saurskatāmīgs un labāka uzraudzība arī pārobežu režīmā. Tas noteikti ir jāpatur prātā, mums uz to ir jākoncentrējas ar abām acīm. Ja mēs runājām par produktu pirkšanu, mums varbūt ir problēma jāpievērš no citas puses, tātad ir jābūt vairāk noteikumiem, jābūt uzraudzībai arī e, pāri tādā supranacionālā līmenī, jābūt caurskatāmībai, un tad mēs sasniegsim daudz, un ja tas būtu bijis ieviests ātrāk, tad mēs būtu izvairījušies no lielas problēmu gūzmas. Otrām kārtām mums vajadzētu garantēt konkrētu pasākumu īstenošanu. Un Protams, vajadzētu paturēt prātā, kāda struktūra ir iespējams īstenot eh, šīs Eiropas iestādes vai viena Eiropas iestāde, par to varbūt nevajag tik daudz diskutēt, vajadzētu saprast, kas ir jāveic nacionālajām iestādēm, kādas problēmas ir jārisina dalību valstu līmenī. Par vienu no jautājumiem runājot, Eiropas uh, atjaunošanas fonds vai šāds fonds Eiropas līmenī, tas ir milz solis uz priekšu, bet es nezinu, vai to ir iespējams īstenot, varbūt vajadzētu būt piesardzīgākiem un, protams, kā mēs varētu sa sasniegt to pašu mērķi. Mums vajag pateikt, ka Eiropas iestādei ir atbildība, jāuzņems konkrēta atbildības daļa un jāparūpējas, lai visām saistībām ir savas garantijas, lai bankas vai nu no reģionālā vai Eiropas līmenī varētu savas problēmas atrisināt pēc iespējas naskāk. Uh, šāds, šāda regula, piemēram, varētu, palīdz, varētu būt palīdzējusi savā laikā atrisināt Īslandes problēmas, kad mums radās līdzīgas dabas grūtības. Un es domāju, ka referentiem tur noteikti vajadzētu paturēt prātā. Paldies! Portaša kungs, lūdzu. E São algumas eh, observações muito breves, eh, são até, em alguns casos, dúvidas. Es uh, gribētu tā īsi izteikties. Man ir zināmas bāžas, ar kurām es gribētu dalīties ar jums. Sāksim ar Margaio kunga ziņojumu. Man patīk tā doma par līmeņu sadalījumu ka katrā līmenī ir sava uzraudzības sistēma, bet man rodas tomēr jautājumi, kad mēs runājam par šo Eiropas palīdzības fondu jo man šķiet, ka tas attieksies tikai uz banku institūcijām, kas rada sistēmisku risku Eiropā. un ārpusē mēs atstāsim vidēja līmeņa banku iestādes, un to es nevaru saprast. Piemēram, Portugālē, manā valstī, krāpšanas uh, gadījumā, ja banka veido tikai divus vai pārstāv tikai divus procentus no valsts tirgus, tad uh, va, finanšu ministrs uh, saka, ka šī banka nerada sistēmisku risku, un galu galā šī banka tika nacionalizēta. Un, un mēs vēl nesam uzzinājuši visu patiesību. Jautājums ir tāds, kuras bankas varēs saņemt palīdzību no šī Eiropas fonda un kuras nē. Un vēl viens jautājums ir par summām, par to, cik lieli līdzekļi šajā fondā būs. Ja tas attiektos tikai uz ļoti lielām bankām, tad šis fonds, kuru gal galā finansētu šīs pašas bankas. Jautājums, kādi kriteriji ir paredzēti, bet es tomēr gribētu zināt, par ko īsti šeit ir runa. Un visbeidzot, noslēgumā gribētu teikt, ka. Un tas ir tāds uh, Eh, gribētu runāt par Gulāras kundzes komentāriem un par viņas ziņojumu. Es atbalstu maksimālu konverģenci starp Eiropas centrālās bankas eh, pilnvarām un uzraudzības funkcijām. Šis, eh, šī Eiropas sistēmisko risku uzraudzības komiteja Uh, liecina par to, ka šeit ir nede, netieša proporcionalitāte starp uh, makro uzraudzību un sistēmas uh, apjomu, un man ir bail, ka šī sistēma būs pārāk smagnēja un nepietiekami atbildīga. Paldies! Paldies! Es tikai gribu tagad nolasīt runātāju sarunu. Mr. Koslick, Mrs. Jury, uh, Mr. Sanchez Presedo wants to come back in again on other things. Sanchez Presedo kungs gribas, grib vēl izteikties un Pitels kungs, un pēc tam mēs dosim atkal vārdu referentiem. Tā tad sāksim pēc tam atkal jaunu sarakstu. Tagad vārds Vortmans Kols kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir divas vispārīgas dabas piezīmes runājot par uh, Marhalo kunga ziņojumu. Tas ir runā par banku uzraudzību. Dargais kolēģis, vēlējos eh, jūs uzmundrināt, saglabājiet latiņu tikpat augstā līmenī, šo ambīciju līmeni. Un eh, Skinera kungs eh, teica, ka tikai tādā veidā mēs kaut ko varam virzīt uz priekšu. Mums vajadzētu būt apņēmīgākiem nekā padomēji. Un, protams, es varu piekrist iepriekšējiem kolēģiem proti. Ja mēs runājam par uh, uzraudzības eh, uzdevumu centralizāciju un uzraudzību Eiropas līmenī, tad jāpadomā arī par izmaksu sadalījumu sistēmu. Tam ir jābūt uh, līdzsvarotam. Nevarētu būt, ka, piemēram, Eiropas uh, uzraudzības iestāde saņem vairāk naudas un uh, pēc tam, piemēram, nacionālās iestādes tur pilnvars nav tik skaidri noteiktas, tas jaunajai iestādei noteikti varētu tās uzticamību iedragāt. Tā tad ir jābūt eh, konkrētai, harmonizētai, centralizētai sistēmai. Un es domāju, ka šīs direktīvas aptvērumu ietvaros mums vajadzētu panākt pēc iespējas vairāk. Un otra vispārīgas dabas piezīme, tad, kad mēs runājam par ēz, par uzraudzības iestāžu uzdevumu apjomi, tad uzraudzības iestādēm ir jāsadarbojas, tur ir jāveic audits, ir e, jādomā par kredītu piešķiršanu. Tas ir patiešām ļoti liels uzdevumu apjoms, un tas rada tādu neskaidrību par to, kā šie uzdevumi tiks piešķirt un kādi uzdevumi būs jāveic Eiropas centrālajai bankai un Eiropas centrālo banku sistēmai. Te tiek runāts par, piemēram, cēnu un kredītu piešķiršanas pāraudzību, par par kontrolēm, par auditu veikšanu, varbūt šos uzdevumus vajadzētu atstāt Eiropas centrālās bankas ziņā. Tālāk runājot par Gigolda kunga ziņojumu, es esmu, nu, sakritības rezultātā arī ēnu referents šim ziņojumam. Mums vajadzētu domāt par to, kā rīkoties ārkārtas situācijas, kad mēs runājam par eh, saistošiem pasākumiem, par e, konkrētu klauzulu ieviešanu. Mums varbūt nevajadzētu vienmēr pakļauties britu kolēģu vēlmēm šajā punktā. Es varu piekrist Gigolda kungam šajā kontekstā, bet vēlējos e, smalkāk vairāk izgaismo divus punktus. Tātad pirmām kārtām runājot par noteiktu produktu tirdzniecības aizliegumu. Par to jau mēs runājām divpusēji, bet es vēl joprojām vilcinos, kāds varētu būt labākais rici, risinājums. Mēs nerunājam par pašu produktu kā tādu, ka tas varētu būt bīstams. Nē, mums jādomā, eh, kādā veidā tas tiek izmantots un cik bieži tas vairāk rada šo nestabilitāti, nevis pats produkts pats par sevi. Mums vajadzētu padomāt par labāku uzraudzību finanšu iestādēs un šī šie produkti ir jāvērtē pēc iespējas labāk un kritiskāk. Un vēl otrs akcents, ko es vēlējos spilgtāk izgaismot, proti, ka uzraudzības iestādes varētu iesniegt sūdzības uh, vietējām tiesām. Es tam nepiekrītu, tas neatbilst šai sistēmai un pie tā mums vajadzētu pieturēties. Nu, tie bija mans piezīmes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mrs. Lulling vārds Lilings kundzei. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Es esmu ēnu referente tautas partijas grupas vārdā par Eiropas sistēmisko risku uzraudzības komiteju. Un es gribētu izteikt komentārus, nevis pievērsties visiem daudzajiem grozījumiem. Gulārs kundze referenta vairs nav zālē E, viņa ir daudz strādājusi. Es atbalstu dažas no viņas iniciatīvām un arī viņas veidu, tādu svaigu e, darba veidu un e, svaigu skatījumu šiem jautājumiem. Tā kā padome maz pūļu pieliek, tad parlamentam ir aktīvi jāstrādā, un es piekrītu Gulārs kundzei šai ziņā. Uh, Gulārs kundze vēlas absolūti paplašināt pārstāvniecību Eiropas sistēmiskā riska uzraudzības komitejā. Principā es pret to neiebilstu, ja visi domās un uh, darīs vienu un to pašu, tad neko, nekur tālu netiksim. Šī atvērtība tagad ir modē Un es uh, to saku ar diezgan nopietni, un es domāju, ka grupa mani atbalsta, bet tomēr mums ir jā, jābūt uh, nosvērtiem un uh, mēreniem šajos uh, pasākumos, un tomēr jāsaglabā kontroles vairākums Eiropas centrālajai bankai, jo tā ir vienīgā Eiropas Savienības institūcija šajā kopumā, ko mēs veidojam, un ir apliecinājusi savu nopietnību. Parlaments vēlas tālākajošu projektu nekā to ir ierosinājusi komisija, un mūsu ambīcijas Eh, ir sasniedzamas vairāk izmantojot kopienas aspektus nekā dalību valstu iesaistīšanu. Un šeit arī nevajag radīt kādu institūciju, kas kļūtu par konkurentu Eiropas centrālajai bankai, jo ja Eiropas centrālā banka zaudēs kontroli, tad notiks ļoti sīva cīņa starp šīm institūcijām, un tas var būt kaitīgi un ļoti bīstami, jo uh, Eiropas uzraudzības sistēma jau ir sašķelta. Ta, es arī tagad pievēršos Laros Jēra ziņojumam un mūsu darba pamatam. Visi tam piekrīt, jo viss ir atkarīgs no smalka līdzsvara. Uh, ir uh, varbūt jāpārskata viss kopums. Uh, šī mikro uzraudzība notiks dalību valstu līmenī un makro uzraudzībai tādā gadījumā ir jānotiek Eiropas Savienības līmenī un tas ir ļoti svarīgi un ja mēs to izjauksim, tad viss šī sistēma tiek apdraudēta. Tādēļ es atbalstītu ierobežotu atvērtību, bet nevis to, ko ierosina mūsu sociālistu un zaļo kolēģi, tomēr robeža, kurai mēs nedrīkstam pārkāpt. Un manis iesniegtie grozījumi balstās uz šiem principiem. Mēs neesam uh, stūrgalvīgi, to nu mums neviens nevar pārmest, bet es ceru, ka Gulāras kundze uh, Eh, tomēr ņems vērā mūsu grupas viedokli. Un vēl gribētu teikt vienu lietu par Margājo kunga ziņojumu. Lēmumu pieņemšanas process pēc manām domām ir ļoti svarīgs, un ja es varu atbalstīt Skinner un Kīgolda ziņojumu, tad mana izcilā kolēģi Garcija Mar Margaijo ziņojumu, kur tiek ieviests kvalificētā balsojuma vairā, vairākuma balsojums, nāk par labu piecām, sešām lielajām dalību valstīm kas ir izcelsmes valsts un nāk par sliktu mazākajām valstīm, kas ir uzņēmēji valstis. Un visas šīs attiecības starp izcelsmes un uzņēmēju valstīm es gribētu uh, labāk risinājumu, ka katrai dalību valstī ir viena balss. Protams, es saprotu, ir jāpanāk līdzsvars starp izcelsmes un uzņēmēju valstīm, un tādēļ es drīzāk atbalstītu komisijas ierosināto kompromisu, ko pārņem Skinners un Kigolds, un tādēļ Garcia Margajo kungs es nevaru atbalstīt jūsu 130. grozījumu. Paldies! Mr. Kozlik. Kozlik kungs, lūdzu. No, ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mnohých veciach súhlas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudzējādā ziņā es varu piekrist Lulīngas kundzes uzskatiem. Padomēji un parlamentam ir jāpieņem lēmumi, likumdošanas lēmumi par uh, finanšu uzraudzību. Padomē bija ļoti grūti vienoties. Jebkuri Eiropas parlamenta grozījumi, kas vēlētos panākt līdzsvaru padomē, noteikti atdursies pret negribību no dalību valstu pārstāvju puses. Esmu konsultējies ar Slovākijas Nacionālās bankas pārstāvjiem, ar uh, finanšu iestādēm un Slovākijas Nacionālā banka īstenībā atspogaļo tādu mazāku valstu pozīciju, proti par likumdošanas fundamentāliem aspektiem. Un uh, tāds pats viedoklis arī mazā valstī ir par mudinājumiem grozīt šāds priekšlikums. Es esmu dzirdējis daudz priekšlikums par to, kas mums ir jādara Eiropas parlamentā, bet mums ir jābūt realistiskiem. Dalību valstī šie priekšlikumi uh, neadursies pret lielu sajūsmu. Tātad mums ir jāizpēc viss iespējamās uh, detaļas un implikācijas, un dalību valstis uh, šos priekšlikums uzskatīs par neataisnot iejaukšanos viņu iekšējās darīšanās. Un, protams, uh, Jā, ņemot vērā to, kādu mērķi mēs vēlamies sasniegt, tas ir neproporcionāli. Tātad ieguldītie līdzekļi neatbilst sasniedzamajam mērķim. Finanšu uzraudzība nav tāds jautājums, kur vajadzētu izcīnīt savstarpējās ambīcijas. Mums vajadzētu sasaistīt ambīcijas ar reālo situāciju un tiesības ar atbildību. Tādēļ es vēlējos paust Slovākijas iestāžu atturīgumu. Un dalību valstis noteikti vēlas, lai nacionālajām iestādēm būtu prioritāras tiesības. Dalību valstis nevēlas, lai tas kaut kādā veidā ietekmētu viņu budžetus. Un Uh, radītu šķobīšanos dalību valstu tirgos pretstatā Eiropas tirgumu. Ekofina padomu decembrī vienojās par kopīgu ietvaru, lai varētu risināt strīdus starp dažādām uzraudzības iestādēm un tika pausta kritika attiecībā uz uh, Eiropas uh, uzraudzības iestādēm, kas varētu pieņemt lēmumus ar minimālo locekļu skaitu, nevis balstoties uz kvalificētu vairākumu. Tātad dalību valstis dalību valstu paustie principi noteikti šeit cietīs, un šeit eh, tātad būs tādas cīniņš starp padomi un parlamentu, kurš tad būs, kuram piederēs pēdējais vārds. Mēs domājam, ka ir jāizmanto princips viens pārstāvs, viena balss. Protams, mums vēl ir daudz darāmā, un es mēģināšu arī sazināties ar atsevišķiem referentiem. Mums ir jāpadomā par konkrētu sistēmu, un pēc tam Mēs tādā veidā varētu radīt kopīgu struktūru un vēlējos no savas puses uzsvērt, ka saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju vairums e, mazo dalību valstu un arī pat dažas lielas dalību valstis uh, vēlas saglabāt tās pozīcijas, kas tika izveidotas, slēdzot galvenās vienošanās par uzraudzības iestādēm, un tāda ir arī komisijas pozīcija. Eh, Gūrī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pakavēties domās pie tiem grozījumiem, kurus uh, iesniedzām mēs kopīgi ar kolēģiem. Tie saistīti ar trim tematiem. Pirmām kārtām mēs vēlētos uzlabot šo iestāžu neatkarību, mēs vēlētos uzlabot to uh, reprezentabilitāti un trešām kārtām. Mēs vēlētos, lai parlamenta kontrolas pilnvars būtu pietiekami spēcīgs arī sadarbojoties ar šiem iestādēm. Un tagad uh, uh pievērsīšos padziļinātāk mūsu grozījumiem. Ko mēs vēlētos sagaidīt no šīm iestādēm? To pārstāvniecībai vajadzētu būt spēcīgākai, taustāmākai. Un mēs vēlamies, lai konkrētu dalību valstu pārstāvi būtu to padomē, to valdē. Uh, Mēs vēlētos, lai tur būtu iekļaut pārstāvi gan no jaunajām, gan no vecajām dalībvalstīm. Ja mēs runājam par iestāžu neatkarības principu, Eiropas komisija pieņem šo valdi, bet eh, līdz ar to komisijas pārstāvjiem nevajadzētu tikt iekļautiem šajā valdē, jo tas noteikti uzlabotu iestāžu neatkarību. Tad, kad mēs runājam par to, kādu lomu būtu jāspēlē Eiropas parlamentam, mēs vēlētos, lai mēs kaut kādā veidā arī varētu iecelt, lai mums būtu sakām savs vārds, ieceļot uh, arbitrāžas iestādes locekļus. Un tagad es vēlētos uh, dažus vārdus minēt par sistē Eiropas sistēmisko risku valdi. Par to jau mēs runājām vakardien, kad pie mums bija ieradies uh, eh, Trišēkungs. Kāds ir mūsu priekšlikums? Mēs vēlamies, lai skaidri un gaiši tiktu pateikts, ka gan pārstāvi no Eirozonas vai no tām valstīm, kas nav Eirozonā, tiktu pārstāvēti vadošajā komitejā. Tāpat mēs vēlētos, lai Eiropas centrālā banka un dalību valstu nacionālās bankas varētu sadarboties ar uzraudzības iestādēm. Tālāk eh, saistības sniegt informāciju. Eh, tās ir jāmin ziņojumā skaidri un gaiši, lai eh, neradītu papildus administratīvo slogu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tā tad drīz mūsu runātājs saraksts jau būs izsmēlts. Tagad izteiksies Pitēlas kungs. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Nu jā, tagad te jau notiek tāda spēku, spēku samēri, te ir cīniņi starp padomi un parlamentu. Tādēļ vajadzētu varbūt izkristalizēties tādai pozīcijai, ko varētu atbalstīt lielais kolēģi vairākums parlamentā. Nu, man šķiet, ka mēs tagad virzamies pa pareizām sliedēm. Uh, Mums ir eh, jārod tāds fundaments, uz kura varētu nostāties pēc iespējas lielāks vairums, kur varētu atbalstīt liels vairums. Ja mēs tagad pakāpsimies eh, sola atpakaļ, tad pilsoņi būs vīlušies. Viņi vispār nesapratīs, kādēļ Eiropas parlaments ir izkopis eh, vāju un šķidru pozīciju. Tā mēs varētu teikt par padomus pozīciju. Ja mēs runājam par 90 grozījumiem, ko. Ja, 90 grozījumu, ko es izsnie, iesniedzu, es vēlējos pateikt, kāda noskaņa tajos valda. Es vēlējos ar savu grozījumu palīdzību sasniegt to, ka komisija, kas var grozīt tehniskos standartus, ko ir pieņēmušas, um, ko ir pieņēmusi valde, uh, Eh, vajadzētu izvairīties no pārāk liela pilnvaru piešķiršanas komisijai. Tālāk es esmu iesniedzis grozījums, kuros ir noteikts, ka uh, uzraudzības iestāde varētu izvērtēt riskus un varētu zvanīt trauksmi, ja būs uh, konstatēta risku iespējamība. Tieši šo pašu iemeslu dēļ es atbalstu uh, iestādes lēmumus, kas ir tikuši pieņemti, lai varētu atrast pēc iespējas ātrāku risinājumu. Šiem lēmumiem ir jābūt saistošiem eh, attiecībā uz to iestādi, kam tie ir jāizteno. Ir jābūt arī juridiskai noteiktībai, ir jābūt konkrētām eh, regulārām kontrolēm un ir jāizvairās no visām nesaskaņotībām, kas varētu ietekmēt progresu visā kopienā. Tālāk 22. pants mēs vēlētos panākt augstāku aizsardzības līmeni. Noguldītājiem ir jāpasaka, ka noguldītāji īstenībā ir Eiropas sistēmisko risku valdes galvenie klienti. Jā, ja pieminam iesaistītās puses, eh, tās ir eh, aktīvāk jāuzrunā, it sevišķi, ja tiek pieņemt lēmumu, kas ietekmē to intereses. Aizsardzības klauzula, par to jau esam runājuši neskaitāms reizes, ja rodas risks saistībā ar eh, budžeta deficītu, lēmumi ir jāpaņa, jāpieņem pēc iespējas naskāk, jo uh, vilcināšanās varētu apdraudēt iestādes darbību. Ir jābūt, protams, arī augstākam caurskatāmības līmenim, ja mēs runājam par uzraudzību un par centrālo spēlētāju atbildības daļu, tad uh, šie, uh, šīs pilnvars ir jāpiešķir sistēmisko risku padomēm. Paldies, Elis Ferēru. Um, ehm, muito obrigada, Sra. Presidente. Um... Eu tinha três tipos de questões. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir trīs jautājumi, trīs jautājumu loki, ko es vēlētos uzdot. Es domāju, ka šeit visam ir jābūt saskaņotam. Tas, ko teica referents, kas ir atbildīgs par starpbanku krīzes pārvarēšana. Es ceru, ka viņš varēs atbalstīt manus grozījumus. Pirmais, ko mēs ierosinām, ir īpaša sistēmu iestādēm, kas rada sistēmisku risku. Bet es domāju, ka vajadzētu to paplašināt, iekļaujot arī citas iestādes vai arī ir paredzēts saglabāt uh, nodalījumu starp trim sistēmu veidiem. Tālāk par vērtspapīru un tirgus iestādi. Šeit es pilnībā piekrītu būtībai par, uh, par uh, šo drošības fondu. Protams, pašai uh, Eh, industrijai ir jārūpējas par risku apdrošināšanu. Un mērķis šādam eh, fondam būtu aizsargāt vai nu sistēmu, uh, vai domāt par noguldītāju interesēm. Tātad šeit šie mērķi nav viens un tas pats. Mēs varam no vienas puses glābt bankas, no otras puses censties novērst kaitējumu vai to ierobežot. Un trešais jautājums. Ja šis fonds uh, iesaistīsies uh, sniedzot uh, atbalstu sistēmiskai banku iestādei, uh, Tātad juridiski mēs nevaram strādāt ar tiesiskām sistēmām, kādi šeit ir noteikti režīmi. Šā, ir arī iespējama interpretācija, kas rosinās lielāku likumdošanas harmonizāciju. Man nav atbilžu šiem jautājumiem, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. vai mums varētu būt arī iemaksas proporcionāli riskam, vai varētu tikt veikta riska novērtēšana un vai arī mēs varētu izmantot to, kas jau ir Bāzēlas komitejas sistēmā paredzēts attiecībā uz risku novērtējumu un vai mēs varētu rīkoties arī tā, kā tas ir izdarīts Spānijā, veidot dalību valstīs pašā šādus garantiju palīdzības fondus. Ja attiecīgajās valstīs ir uzņēmumi, kam ir sistēmiska ietekme, vai ir paredzēts arī par nacionāliem uh, glābšanas vai palīdzības pasākumiem, un kā tas sauksies ar šā kopējā fonda darbību. Es saprotu, ka mēs visi atbalstām mērķus, ja mums ir kopējais Eiropas tirgus, tad mums ir nepieciešams arī struktūras, kas tam ir atbilstoši, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par detaļām. Paldies! Svinbērn. Keis Svinbārne. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs tāpat kā citas grupas. Uh, Eh, gribam eh, redzēt tādu saskaņotību starp šiem trīs uzraudzības struktūrām un Eiropas sistēmisko risku komiteju, lai šī un ir arī nepieciešams saskaņot šos ziņojumus turpmākajā darbā, lai eh, nebūtu pretrunu. Es gribu teikt, ka mēs atbalstam, mūsu grupa atbalst šo uh, jauno institūciju izveidošanu un arī kopējo noteikumu kopuma apstiprināšanu, bet runājot par ieviešanu līdz 2011. gada sākumā mums ir zināmas šaubas. Es, manā skatījumā ir divi galvenie šķēršļi, kas mums būtu jāpārvar. Uh, tā kā iepriekšējās uzklausīšanās ir izskanējušim Eiropas garantiju fondām varētu būt pozitīva ietekme, bet ja tā kā nav beigts uh, ietekmes novērtējums, šeit varētu notikt liela kavēšanās, jo miljārdiem lielu fondu nevar uzreiz izveidot. Otrām kārtām runājot par regulējumu, uh, Uh, vietējie regulētāji uz vietām var labāk īstenot pasākumus, un tādēļ būtu varbūt pāragri nodot šādu lomu, nekavējoties Eiropas līmeņa uzraugiem. Tādēļ mēs atbalstām uh, Pītera Skinera pieeju, ka ir nepieciešama evolūcija, nevis revolūcija. Vispirms ir jāizveido šīs institūcijas, tām jāpārvar savas darbības uh, Uh, šķēršļi un tad jāvirzās uz priekšu. Pagājuši nedēļa trojkas uh, sanāksmē viens no kolēģiem teica, uh, ka EC mūsu grupas nosaukums tagad jau varētu izklausīties nevis kā konservatīvo padome, bet gan kā padomas pārstāvi, bet angliski ap šie saīsinājumi ir ECR. Tātad mm, es gribētu teikt, ka padomas nostāja ir daudz eh, vēl ļoti tālu, un mums ir jāpārvar šī plaisa, lai mēs varētu izveidot šīs iestādes un tās sāktu darboties, un pēc tam mēs tām varētu piešķirt arī atbilstošas pilnvaras. Tātad, ja Es aicinu visus atbalstīt šo ziņojumu pieņemšanu pirmā lasījumā. Tagad vārds klūta kungam. Jā, dankeschön. Ich bin's nicht. Paldies, es neesmu ēnu referents. Tomas Hendels ir ēnu referents, šodien viņš nevarēja ierasties. Viņš eh, bija ēnu referents eh, dažos ziņojumos un lūdza man viņa vārdā izteikt dažas īstas piezīmes. To es tagad labprāt darīšu. Mūsu grozījumi vēlas, lai pilsoniskā sabiedrība, kontrolējot uzraudzības iestādes, tiktu ciešāk iesaistīta. Tas ir arī attiecīgs formulēts mūsu izstrādātajos grozījumos. Tiek runāts par uh, ārotbiedrībām, neatkarīgiem zinātniekiem, speciālistiem, un varbūt uh, šī sistēma ir nedaudz jāreformē. Tā tad ļoti daudzi nevarēja ne paredzēt, ne reaģēt uz šo krīzi, tādēļ mēs vēlamies, lai parlaments arī būtu spēcīgāks, tajā skaitā veicot kontrolas funkcijas. Mēs ļoti daudzos aspektos atbalstām arī referentu gru, um, mērķus. Mēs saprotam, ka ir jākritizē tas, ka iestādes nav darbojušās pietiekami caurskatām. Protams, arī ECB jāiesaist kopīgajā darbā, un tā bija zināmā mērā līdzatbildīga krīzes uh, izraisīšanā. Visbeidzot, mēs nedaudz apšaubām uh, iestādes struktūru, daudz kolēģi jau to minēja savās runās, mēs uh, vēlamies saprast, vai eh, šī iestāde ir, eh, jā, vai tai ir jādarbojas trijās vietās atsevišķi. Es par to vispār nevēlos tagad detalizētāk izteikties, un mēs varam atbalstīt arī Gīgolda kunga priekšlikumu, ka iestādēm būs iespējas aizliegt tādus toksiskus vai bīstamus finanšu produktus. Lambērsa kungs jau to minēja vairākās sēdēs, nu to es varu atbalstīt ar abām rokām. Un mums arī ir jāparedz aizliegums attiecībā uz zināmiem eh, finanšu produktiem, piemēram, arī attiecībā uz CDS, un mēs vēlamies, lai būtu arī nodoklis atsevišķi nodeva uz eh, finanšu transakcijām, kā vēl viens uzraudzības instruments. Tas bija viss, ko mans kolēģis vēlēs teikt. Paldies par jūsu uzmanību. Right, uh, I'm now moving back to the rapporteurs. Pārēju tālāk pie referentiem. Nu, tie, kas vēl gribēs izteikties, varēs man arī pamāt ar roku. Es zinu, ka Antolīna vēlas vēl kaut ko teikt, jā. Antolīna jums pirmai, pirms mēs dodam vārdu referentiem. Jums pirmajam. Paldies, ka ļāvāt man vēlreiz izteikties. Man nav īpaši daudz, ko teikt attiecībā uz komentāriem, saka Sančes Prasēdo par jautājumiem. Nu, jau tieši jautājumi netika uzdot, es tikai gribēju šeit atsaukties. Uh, ka kā šīs komitejas deputāts vēl neesmu spējis izteikt savu viedokli. Nu, labākais ir tas, ka visi šie ziņojumi iet tālāk nekā komisijas sākotais priekšlikums. Arī pats esmu iesniedzis grozījums. Esmu iesniedzis grozījums arī par manu labā draugu Margājo ziņojumu. Bet es gribēju teikt, ka Kopumā man viss šī melodija patiek viss, bet reizēm orķestra rezultāts var būt vēl labāks. Tad, ja viss tiek pamatīgi saskaņots, un beigās mēs varam nodrošināt labāku politisko dialogu. Īpaši ir padomi. Tātad te mums ir ļoti skaidrs nostājs, kas mums jāaizstāv, un tālāk par ilgtspējību. Es gribētu, lai tā tomēr tiktu pieminēta kā viens no uzdevumiem finansiālā ilgtspējība. Tas nav nekaut kāds neskaidrs mm, jēdziens. Nē, tā jau veido daļu no regulējuma - ilgtermiņa la, ilgtspējība, sadarbība ar sas, saskaņa ar reālu ekonomiku. Visi šie jēdzieni jau ir definēti šajos trijos priekšlikumos. Domāju, ka mums jāpievērš tam, uh, lai noskaidrotu, kur ir šī finanšu sistēma faktiski ietver Eiropā. Mēs nevaram būt pārlieku vienkāršoti. Ja mums būs Eiropas uzraudzība lieliem uzņēmumiem, tas nenozīmē, ka lielie uzņēmumi, lielās iestādes netiks pārbaudīts nacionālā līmenī. Tas tomēr notiks. Mums jāskatās, kā šī, nacionāla, kā šī Eiropas uzrauga iestāde sadarbos ar nacionālajām uzraudzītāju iestādēm. Jo nedomāju, ka kaut kas drīkst izsfrukt caur šai Eiropas standarta sistēmai, tad mums jāuzdod sev jautājums. Vai visas finanšu iestādes Eiropa atbilst šiem standartiem? Jo šai pieeja jābūt horizontālai un progresīvai. Nu, tad par to arī runāju savos grozījumos. Domāju, vēl kas svarīgs ir tas, ka nevaram būt, nu, nodrošināt tehnisku uzraudzību. Bāzels līgumā tiek teikts, ka uzraudzības pamatā ir jābūt gan uh, maksātspējai, gan drošībai. Uh, Un tad mums jādefinicē, cik lielā mērā maksātspēja tiek un drošība tiek ņemt vērā Eiropas līmenī. Sistemiskie riski un pārrobežu riski. Ļoti svarīgi tos definēt. Tas radīs pamatu Eiropas uzraudzībai, un tā, šai definīcijai būtu saskaņotai un efektīvai. Ar konsekvenci domāju to, ka mums ir jānolem par šo vienoto noteikumu rokas grāmatu. Neviens šobrīd gan nav runājis par to, kā to izveidot mums kā parlamentam, kā lēmēji iestādē tas ir jādara. Mēs definējam pašu savus pilnvars. Un tāpēc mums jāskatās, kas ir šo tiesību aktu subjekts, un tas jāierosina, un kas ir īstenošanas objekts. Ir vairāk priekšlikumu, kas tiek apsvērti, daži no tiem interesantāk, citi mazāk. Un šāda vienot noteikumu grāmatu veidošana ir jāsaist arī ar šiem riskiem. Mums turklāt jāizstrādā arī kompetenču saraksts, kas pietiek un piešķirts nacionālajām iestādēm. Ja banka uzraudzības iestādē ir tiešas uzraudzības funkcijas, un tas tiek minēts attiecīgajā kompetenci sarakstā, tad ir svarīgi definēt, kādas tad kompetences paliek pārējām iestādēm. Ja vēlamies tādu striktu drošu sistēmu. Nu, es ceru, ka šo jautājumu mēs drīzumā arī atrisināsim. Vārds iestādēm jābūt spēcīgām un neatkarīgām. Runājot par tehniskiem standartiem, tehniskie projekti, kas tiks īstenot ar deleģētajiem aktiem, tur jāiekļau arī uzraudzības standarti. Arī nacionālajām varas iestādēm tādi jāpieņem, turklāt mums jāpārliecinās, ka tie ir saistoši. Tam ir jābūt konsultatīvam procesam, tam jābūt atvērtam. Tam jāietver dažādi veidi finanšu iestādes, dažādu izmēru finanšu iestādes. Un domāju, ka man izdosies panākt vienošanos ar ēnu referentiem par tiešu uzraudzību un garantiju fondu. Es neesmu pret tiešu uzraudzību. Tā, lai šī, šie, šie pasākumi būtu tiešā veidā atkarīgi no Eiropas Savienības, bet man liekas, ka mums ir jāspēj pateikt, kurā vietā atradīsies šī tiešā uzraudzība, kas ar, kas ar Pasaules banku. Uh, Un tad būs 25 bankas, kas veido 40% no finanšu aktīviem. Kā, kā tas notiek, ja mēs vēlamies globāli būt globāla banka, viss jau ir ļoti labi. Bet vai vēlamies, lai pasaules banka tad īsteno tiešo uzraudzību? Varam to darīt daudzpusējā, at, at, daudzpusējā aspektā varbūt. Man liekas, ka pastāv vienošanās eh, starp G20, kur tiek teikts, ka uh, ir, ir, ir arī tāds iestādes, kas svarīgs pārobežu jomā, tātad daudzpusējā līmenī labāk būtu, ja mēs varētu ņemt to vērā un tas mums varētu palīdzēt, jo ja mēs šos jautājumus ner, nerisināsim, tad tas būs jādara citos kanālos. Mēs jālem, kuras banku iestādes nodarbosies ar uzraudzību, kur varam gūt pievienoto vērtību. Un tālāk šis aizsardzības, divpusējais aizsardzības fonds piekrīt tam, ko teica Frērs kundze. Nu, te jāparedz zināms struktūru skaits. Vai Eiropas noguldījuma fonds varbūt. Varbūt jāskatās arī uz to, kā nodarboties, kā, kā veidot risku pārvaldības sistēmu. Arī nodokļu sistēmai šeit savu lomu spēlējam. Nu, šie jautājumi vēl jāpēta un jāapspriež bet zinu, ka Margājā kungs ir ļoti pieredzējis referents. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš radīs atbildes uz visiem šiem jautājumiem līdz balsošanas brīdim. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk došu vārdu Margājā kungam. Jā, es centīšos īsumā atbildēt uz to, ko mēs dzirdējām. Sāku ar Skinnerkungu. Viņš tāpat kā konservatīvo grupa uzskata, ka ir nepieciešama evolūcija, nevis revolūcija, tā tad mainīt lietas tā, lai nekas nemainītos es runāju ar kādu draugu, kas dzīvo apvienotā karalistē, un viņš man teica, ir jāpagaida. Bet es teicu, cik ilgi tad mums jāgaida līdz nākošai krīzē? Viņš teica, droši vien. E, tālāk par šo apdrošināšanu. Mans viedoklis varbūt nav gluži tāds kā jūsējais. Jūs sakāt, ka fonda apjoms būs lielāks uh, nekā attiecībā uz bankām, bet uh, apdrošinātāju zaudējumi bija sestā daļa no banku zaudējumiem, un kapitāls, kas bija jāint IC apdrošināšanas uzņēmumos bija deviņreiz mazāks nekā kapitāla apjoms, kas bija jāiepludina bankās. Protams, pastāv sistēmiskais risks, bet palūkojoties uz šī sektora rādītājiem, ir sistēmiskais risks attiecībā uz tādiem uzņēmiem kā AIG, eh, kas ir apdrošināšanas uzņēmums, kam bija arī banku banku darbību, arī ING, eh, kur eh, šīs eh, veidojums bija izvietots Londonā, nebija pakļauts ne ASV, ne Britu uzraudzības iestādēm. Un varbūt nākošais es arī pakavēšos pie, pie šiem skaitļiem. Viki Forda norādīja, ka ir jācenšas saskaņot darbību ar padomi. Jā, padome uh, uzklausa komisiju un komisija mm, jā, atkal ir izstrādājusi ziņojumu, kas ir labs izējas uh, punkts, bet ko dara pomi, eh, padomi. Tā cenšas samazināt šīs Eiropas institūcijas pilnvaras un vēl ir paredzēts tā saucamais Britu veto, jeb drošības klauzula, eh, ka eh, ja kāda valsts uzskata sevi par uh, cietušo budžeta jomā, tad tā ir paredzēts izņēmums. Es domāju, ka mums tik un tā būs jāatgriežas pie šīs drošības klauzulas, kas man ļoti nepatīk. Hokmārkungs runā mums par krīzes ietekmi. Jā, mums ir ziņojums mūsu priekšā, mums ir arī Laros Jēra ziņojums un arī pārskats. Protams, AIG mūs, AIG mūs interesē apdrošināšanas uzņēmumu gadījumā, bet arī eh, par Islandu mēs interesējamies. Un tad mums ir uh, divi risinājumi. Vai nu mēs piešķiram lielākas pilnvaras uzņēmēju valsts uzraudzības iestādēm un ir iespējams aizliegt kādai, kādam uzņēmumam darboties ar filiāļu starpniecību un no, varam noteikt lielākas kapitāla prasības. Tas nozīmē, ka mēs atsakāmies no iekšējā finanšu pakalpojumu tirgus un no šīm pasu idejas. Un tas nozīmē, ka šāda uzraugu kolēģija var darboties kā arbitrs, ja nav vienprātības, un ja neizdodas panākt vienprātību, tad notiek bloķēšana, un mēs cenšamies risināt šos jautājumus. Vai arī šai Eiropas iestādēji būs tiesības pieņemt saistošus lēmumus. Otrs jautājums ir šie Eiropas uh, iestādes iestāde. Tātad, ko mēs e, redzam pa, patiesībā, ir finanšu institūcijas, kas ir jāglābj, un mēs redzējām, kas notika Lehman Brothers gadījumā, jo šie uzņēmumi ir pārāk nozīmīgi, lai tiem ļautu uh, bankrotēt, jo šāds bankrots radīs milzīgu kaitējumu ekonomikai, milzīgi pieaugs bezdarbs un tā tālāk un tā tālāk. jautājums ir par to, kas pieņem lēmumu, un jautājums, kas maksās par zaudējumiem bankrota gadījumā. Ja nacionālās iestādes nespēja pildīt savus pienākumus, kā mēs to redzējām uh, arī īrijas gadījumā, tātad, ja mēs nododam uh, uh, pilnvaras šīm institūcijām un tās, tās būtu vēl jādefinē, tad riska uh, daba jāizvērtē un šeit uh, varbūt nav runa par pārobežu riskiem, bet jūs arī man atgādinājāt, ka Britu presē ir, um, lai arī kas tiktu rakstīts, bija, mēs atzīstam, ka ja mēs būtu rīkojušies uh, attiecībā uz atsevišķām bankām, tad būtu varējuši novērst krīzi. Un, nevā, un, un jāizvairās no situācijas, lai vienkāršie pilsoņi apmaksātu lielo banku neveiksmes. Kā to uh, ir teicis Obama, šim banku sektoram pašam ir jāmaksā par zaudējumiem, tam ir jāuzņemas atbildība. Tagad mēs runājam par uh, parādiem arī Grieķijas gadījumā, un mums pārmet, ka mēs it kā runājam par agru, un tagad izrādās, ka mēs jau esam nokavējuši visu, un tagad jau tiek iesaistīts starptautiskais valodas fonds, un tas tiešām satrauc uh, šāds pavērsiens. Lulingas kundze mums runā par kvalificētā vairākuma balsojumu vai par to, ka katrai valstī būtu viena balss, par to var diskusēt. Es vienmēr esmu iestājies par to, ka vienam cilvēkam ir viena balss, bet es nezinu, vai tas ir uh, īstais risinājums, jo uh, vai gal galā nodokļu maksātājiem par visu jāmaksā. Viss ir atkarīgs no maksājumu plūsmas, no noguldījuma apjoma, un mums jābūt realistam, un, un esmu gatavs to apspriest. Uh, Tātad eh, par šo drošības klauzulu, ja kāda valsts uzskata, ka to Eiropas iestādi ir nepamatoti sodījusi, tad var vērsties pie citām dalību valstīm apstrīdot šo lēmumu. Bet, ja šāda drošības klauzula paliek, paliek spēkā, tad šai attiecīgai valstī nevar piešķirt balss tiesības un mēs šeit runājam par, arī par terminoloģiju. Tātad, kā jūs, eh, mēs nerunājam šeit par valstīm, kas eh, ir nolēmuši nepievienoties Eirozonā, jo pēc līguma it kā visām valstīm būtu jātiec uz dalību Eirozonā. Ir lietas, kas ir paredzētas līgumā, bet arī komisija ir pilnvaras daļēji pārskatīt savus priekšlikums, tas arī var būt iespējams. Un uh, kad mēs strādājām pie šiem priekšlikumiem, mums bija tāda kā sacensība, un mēs cenšamies rast labākos risinājumus. Pitēlis kungs, es piekrītu visām, ko jūs teicāt. Mēs tiešām strādājam pie ziņojuma, un mēs varam vai nu cerēt, uzminēt uh, padomes vēlmes, lai būtu viegli panākt vienošanos ātri un pirmā lasījumā, vai arī mēs varam meklēt jaunus risinājumus un raudzīties, kāda ir reālā situācija. Attiecībās 2020. gada stratēģiju mums ir jāprasa arī, lai uh, uz, tiktu uzņemtā saistības par zaudējumu atlīdzību neveiksmas gadījumā. Mums ir jābūt arī uh, jāizmanto jaunas idejas un jāmēģina rast vienošanās. Mēs uh, nevaram vienkārši nolikt ieročus un vienkārši tā iedzert kafijas tasi justus lipsils mājā. Protams, tas it kā ir ļoti vienkārši risinājums, bet vai tas ir tas labākais? Pereiras kolēģi, jūs runājāt par to, cik tālajošs mērķus mēs izvirzām. Jūs zināt, mums ir institūcijas, kas ir pakļautas sistēmiskiem riskiem, un mums ir paredzēta komiteja, kas pieņems lēmumus attiecībā uz bankām, jo ir jāizvairās no situācijas, ka uh, nodokļu maksātājiem ir jāmaksā pārāk lieli uh, banku parādi, ja šīs bankas pašas ir pieļāvušas kļūdas. Uh, Es domāju, ka mums kā referentiem ir jāstrādā arī turpmāk roku rokā, balstoties uz reālo situāciju un jādomā par to, kāda attīstība ir iespējama. Uh, Lamfa Lusi procedūras gadījumā parlamentu aicināja atteikties no savām tiesībām, jo tas būšot pārāk lēni un ilgi, uh, un lai pātrinātu šo procedūru, mēs piekritām. Uh, mēs piekāpāmies. Un mēs atradāmies tā rezultātā uh, uh, konfrontēti ar komisāru, kuram mēs teicām, ka ir jāregulē šie derivatīvie uh, produkti, ka ir jāveic uh, labāka risku uzraudzība, jāharmonizē attīstība, jānovērš uh, pārmērīgas svārstības, un komisārs mums teica, ka tas ir pārāk priekšlaicīgi, tā ir utopija un tā tālāk, un beigās mēs nonācām pie krīzes. Un uh, tagad es piekrītu tam, ko jūs teicāt par šo institūciju izvietojumu. Tiešām ir racionālāk, lai šīs, ja šīs institūcijas atrodas vienā vietā, tad ir kopīgs personāls un varbūt tiešām vajadzētu domāt par vienu institūciju, nevis trim. Ir atsevišķi produkti tādi kā CDS, uh, bez uh, seguma, uh, tos vajadzētu aizliegt, un mēs to ierosinājām. Mums teica, jūs esat, tas ir muļķīgs priešlikums, jūs nezināt, par ko jūs runājat, uh, bet es esmu gatavs pat parakstīt kādu rakstu šai sakarā. Un uh, Tagad par šiem deleģētiem aktiem nacionālajām institūcijām. Es domāju, ka šis uh, varētu būt tāds modelis kā konkurences politikas gadījumā, kas veiksmīgi darbojas. Es uh, piekrītu arī par šo kopējo noteikumu kopumu, noteikumu grāmatu, kur būtu visi Eiropas noteikumi apkopoti. Mēs visi esam viensprāts, ka ir uh, jāpārtrauc uh, šī noteikuma fragmentācija, bet tajā pašā laikā uzraudzības sistēma paliek fragmentēta. Uh, Tātad mēs gribam noteikt visiem vienādus spēles noteikumus, būs, būs 19, 18 tūkstoši dažādu veidu lapu un 27 uh, noteikumu kopumi, tad, nu, tas es uh, tomēr gribu šajā ēkā esoties, esot, ko sauc par Dievu kaprīzi, cīnīties pret šādu sadrumstalotību. Vārds Svenam Kigoldam. Pēc ilgām diskusiju stundām pat uh, parlamenta deputāti kļūst noguruši, daži padomes pārstāvji jau ir devušies prom, daži vēl ir palikuši zālē. Es nerunāju par jums. Therefore, I don't know to how much I, I... Tā tad īstenībā es nezinu, cik plaši man vajadzētu izteikties. Varbūt tikai pieskaršos dažiem jautājumiem. Nu, Silvijai negribas, Silvija negrib dzirdēt pārāk daudz komentāru. Skaidrs. Tā tad eh, atbildot Lulīngas kundzei, viņa teica, ka nebija pārāk lielu atšķirību, kā mēs balsojam par 130. groziņumu. Uh, par uh, banku iestādi un varētu būt lielākas atšķirības starp Skīnera kunga un manis paša sagatavotiem ziņojumiem un no otras puses Margajo kunga ziņojumu. Es domāju, ka te nav tik liels atšķirības, bet noteikti par to ir jāpadebatē. Es varu piekrist daudziem kolēģiem un viņu izteikumiem. Pitella, uh... Varu piekrist vairākumam no Pitellas kunga teiktā. Neredzēju viņa grozījumus rakstiskā veidā, bet, nu, klausoties viņa teiktajā, es domāju, mums šeit ir iespējas apspriesties, it sevišķi uh, atšķirība, ja mēs runājam par uh, tiešo pāraudzību, un uh, tas jau bija paredzēts manā ziņojumā tā vai tā. Galvenās diskusijas norisināsies par to, cik ambicioziem ir jābūt šiem ziņojumiem. Un tas noteikti būs galvenais uh, diskusiju temats, tad, kad mēs apspriedīsimies par atsevišķām detaļām. Un, ja runājam par tādiem galveniem vilcieniem, varbūt neiedziļināsimies uh, pārāk tādās uh, pretrunīgos jautājumos, kas varētu apgrūtināt visu procesu virzu, virzību. Tāda Manā izpratnē nav Eiropas parlamenta loma, kas būtu jāspēlē tieši šajā posmā. Mums tagad nevajadzētu raudzīties padomas virzienā un finanšu ministrijām bankām un dalību valstīm jautāt, vai viņi mums piekritīs vai nē, un ja viņi nepiekritīs, mums tā automātiski šķitīs problēma lai varētu pieņemt eh, lēmumus pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāatrod pareizais risinājums, un šim risinājumam ir jāsastāv no tās pieredzes, ko esam guvuši krīzes laikā, un ir jāpiedāvā risinājumi, jāpiedāvā izskaust vājie punkti, ko līdz šim esam pieredzējuši. Ja mēs esam sapratuši, ka labāk šīs eh, iestādes ir jā, jāizmitina vienā vietā, tad tā arī darīsim. Un ja kādam vajadzētu uzņemties augstāk atbildības līmeni Eiropas lomā, tad Eiropas līmenī, tad tā arī darīsim. Man šķiet, ka iestādes var uzņemties augstu atbildības daļu tikai tad, ja viņām ir pietiekami daudz finansējuma. Varbūt Kolskundze ļoti labi uz to norādīja. Protams, vajadzētu izveidot arī fondu Ability where it's necessary. Uh, well, beyond, so lai šo atbildību padarītu par visas Eiropas atbildību. Protams, uh, mūsu uzdevums nebūs tik vienkāršs, tā tad mēs par kaut ko vienosimies pirmajā lasījumā, bet uh, parlamentam savu lomu ir jāuztver ļoti nopietni. Uh, Protams, es tagad neuzskaitīšu visus grozījumus, vēlos ietaupīt jūsu laiku. Es, protams, kā referents iesniedzu virknu grozījumu arī attiecībā uz citiem ziņojumiem, un ar tiem jūs iepazīsieties ļoti drīz, un mēs par tiem diskutēsim ļoti sadarbības pilnā gaisotnē, un es domāju, mums ir jāuzņems liela atbildības dāļa visiem referentiem, savu atbildību jāuztver nopietni, lai viņi sadarbotos ar mums pēc iespējas labāk, lai varētu garantēt labu pirmo balsojumu mūsu komitejā. Tas ir kas tāds, kas mums visiem ir jāsasniedz, mums ir uh, jāsasniedz plaša vienprātība. Un nevis tagad jau jādomā par kaut kādām tālām nākotnes prognozēm, kas, uh, kāds būs uh, sarunu vešanas rezultāts tad, kad mums būs pirmais balsojums. Pīters Skiners, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka daži pārprat manus vārdus, runājot par nacionālo iestāžu atbildībām un ka mēs mēģinām atbalstīt komisijas priekšlikumu un tikai šeit iesniegt dažus parlamentu grozījumus. Tas nebija pareizi un kolēģe īstenībā. Uh, nerunāja pietiekami argumenti, mēs runājam par finanšu atbildību, mēs runājam par iesaistīto pušu iesaisti attiecīgā līmenī, tas ir atbilstīgs līmenis, mēs esam runājuši par to, ka e, šīm iestādēm ir jābūt ambiciozākām, mēs esam runājuši arī par to, ka iestāžu pilnvarām ir jābūt plašākām un padziļinātākām, mēs esam arī paplašinājuši konsultatīvo komiteju, tās pilnvaras līdz ar to mēs esam sasnieguši nepieciešamo līdzsvaru. Uh, Protams, tagad eh, padomes tekstā ir dažas nepilnības un īstenībā tam ir jābūt parlamenta tekstam, parlamenta dokumentam, tādēļ mums ir jāvienojas, kādas būs ambīcijas, loģika un jāpaturprātā reālā situācija. Mums ir jāpadomā, kādi ir šie fakti, varbūt eh, mēs par to varam runāt detalizēt, bet ne šajā brīdī mēs varētu runāt, cik daudz finansējumam jātiek piešķirtam šajā fondā nākamo 6-7 mēnešu laikā. Es labprāt vēlētos dzirdēt, vai kaut ko tādu ir iespējams sasniegt līdz 1. janvārim, un vai mēs izmantosim savu politisko kapitālu, lai varētu izvairīties no kļūdām nākotnēm. Garšīm ar gala kungs mums ir jādiskutē ar padomi, kas tad īsti ir jāsasniedz. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā īsnībā ir daudz vairāk noderīga detaļa nekā tikai tas. Mums ir jāvienojas arī par saturu. Un mums ir jāsaprot, uz kurien ir jāvirza savu centieni. Nevajadzētu tagad. Eh, runāt par to finansējumu, kas tiks piešķirts 1. janvārī 55% no IKP, par to tika. Figures, I guess. 5% no IKP, par to vēl var strīdēties, bet neviens tam nepiekritīs. Un kādīs uh, eh, ir šie aktīvi, banku aktīvi, vai ir uh, iespējams to īstenot, ir runāts arī par pārpalikumiem šajā finansējā un. Uh, Mums, piemēram, ir varbūt jādodas uz Vāciju un jāpalūdz pacelt šīs procentu likmes un ir lielas atšķirības starp daudzām dalību valstīm. Mēs, protams, varam daudz šeit strīdēties par mūsu viedokļiem, varbūt mēs pārāk daudz kapitāla iztērējam, politiskā kapitāla iztērējam strīdējoties ar padomi. Tā tad mums vajadzētu saprast, kur ir tādas jomas, no kurām mēs varam iegūt visvairāk. Mums arī vajadzētu izvairīties no kļūmēm nākotnē. Es domāju, ka banku rezolūcijā ir arī zinām patiesības graudi, bet jums vajadzētu arī padomāt par to, ko teica Elīza Ferreira un uh, palūgt viņai izpētīt visu šo procesu. Viņa jums varbūt teiks, jā, Garsīm ar galvas kungs, jūs esat patiešām ļoti šarmants, bet daži no šiem argumentiem patiešām nebija galīgi pārliecinoši. Paldies! Un tagad Silvija. Tiešām ļoti uh, ātri izteikšos. Pateicos tiem, kas vēl palikuši zālē. Mums ir vēlēšanās panākt rezultātu pēc iespējas ātrāk. Mēs te cenšamies neko novilcināt vai atšķaidīt. Tas ir ļoti svarīgi parlamentam. Es atbalstu Jose Manuela teikto. Es nedomāju, ka koplēmuma procedūra ir tā, ka padome nosaka to tikšanās vietu un parlaments tad uz turien dodas. Tā tas nav. Ir pārāk daudz tekstu, kas ir tikuši deformēti balstoties uz padomas loģiku. Esmu gatava uzklausīt visus grozījumu priekšlikumus, kas nāk par labu Eiropas kopējām interesēm, mūsu kopējām mērķim par labu, lai uzlabotu darbības efektivitāti. Esam gatavi šo jautājumu apspriest ar padomi, bet ja padomē saka, mans nacionālais viedoklis ir tāds un es nekam nepiekāpšos, tad mūs nevar pārliecināt. Mans arī, man, es varu arī sarunāties spāņu valodā, un mēs turpināsim šīs diskusijas. Es pateicos referentiem un kolēģiem, kas izteicās Lulīngas kundzei un citiem. Mēs centīsimies panākt līdzsvaru starp ban centrālām bankām un šo atvērtību. Es redzu, ka šeit ir dažādi viedokļi, bet es domāju, ka šādu līdzsvaru mēs spēsim panākt. Es piekrītu Pīteram, ka mēs visi kopīgiem spēkiem esam strādājuši un arī turpināsim strādāt, un varbūt šeit vēl būs nianses kādas, bet mēs panāksim rezultātu. Spare, Paldies, mums palikuši pār 15 minūtes, vai vēl kāds gribēja izteikties? Nē, labi, liels paldies, tad līdz ar to varam šo sanāksmu slēgt, un, nu, protams, uh, Eh, informāciju, ši, par ko minēju šīs deb šo debašu sākumā, izplatīsim jums pēpastu. Paldies!